point number 12 with Mr. Uh, Evgeny Kirillov, and I'd like to give Evgeny the floor for your presentation on the report. Thank you, Mr. Chairman. Document, yeah. Colleagues, before... Kolēģi, pirms sāksim diskusijas, pavisam īsu informāciju sniegšu par esošo situāciju attiecībā uz uh, šiem procesiem attiecībā uz uh, vispārīgiem noteikumiem par Eiropas reģionālo attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu, kohēzijas fondu. Jūs arī zināt, ka ir kaut kādi vēsturiski uh, grūtības, kuras jūs visi saprotat, un uh, pagājušās nedēļas pie, pirmdienā komisijas uh, priekšlikums uh, grozot vispārīgos noteikumus par to tika paziņots plenārijā. Mūsu komiteja ir vadošā komiteja darbā pie šī dokumenta, Un tad mēs arī atbilstīgi jaunajai procedūrai, kas ir atrunāta Lisabonas līgumā, varam uzsākt darbu. Taču eh, kompetenci konflikts, eh, konflikts ar nodarbinātības komiteju joprojām ir aktuāls. Un plenārs sēdē arī eh, tika noteikts, ka nodarbinātības komiteja nāks lēt tikai ar atzinumu par diskutēto dokumentu, bet nodarbinātā komiteja vēlas un uzstāja, ka būtu piemērots parlamenta nolikuma 50. pants, un tas nozīmē, ka Mums eh, ar eh, Nodarbinātības komiteju kopā jāizstrādā ziņojums. Eh, komiteja, kur, mūsu komiteja, kur pārstāvēja priekšētāja Hubners kundze, nepiekrīt šādai atbildības pārdalai un uzstājas to, ka tikai reģionālas attīstības komiteja jāstrādā šis ziņojums. Diemžēl priekšsēdētāji um, sanāksmē Strasbūrā nav panākt vienošanās, un cerams, ka priekšsēdē atrisinās šo jautājumu 4. februāra sanāksmē. Ņemot vērā šo neskaidrību no vienas puses, ir arī labās eh, vēlmes pārsmatīt gribās sadarbību. Eh, diskusijā mēs nenāk lajā eh, ar ziņojumu projektu, bet ar otro darba dokumentu. Pirmais darba dokuments un, jau tik diskutēts, un otrajā darba dokumentā ir konkrēti jau priekšlikumi, un tas arī padziļinās diskusijas par priekšlikumu saturu. Uh, arī mēs pātrināsim darbu parlamentā attiecībā uz iepriekšējām parlamentu mandātu. Tika darbs palielināts, bet es ceru, ka mūsu parlaments nenovēlos vairāk šo uh, um, vispārīgos noteikumus, to grozījumu un vienkāršošanu, ņemot vērā, ka varbūt šīs darbības noteikumi vēl īsti nav skaidri parlamentā. Es jau esmu tiksies, ticies ar dažādiem politisko grupu pārstāvjiem, referentiem, ēnu referentiem, un viņi arī piekrīt šīm viedoklim. Runājot par komisijas priekšlikuma saturu, otro darba dokumentu, kāds Es rīcībā es atbalstu šo mērķi, lai mēs varētu vienkāršot un arī grozīt kohēzijas politikas noteikumus, galvenokārt, kuri attiecas uz lieliem projektiem, kur tiek noteikti finanšu instrumenti eh, enerģijas efektivitātes jomā, atjaunināmās enerģijas jomā. Arī nelielas izmaiņas attiecībā uz operacionālajām programmām, finanšu informācija, gāzi un igadējie ziņojumi arī garantijas valsts schēma ietveros un arī daļēja programmu slēgšana un iespēja arī dalību valstīm vēlreiz izmantot pārkāpumu summas, kādas tās ir noteikušas. Olafa audita revizijas laikā šīs izmaiņas atbilst arī uh, tam, ko iepriekš arī uh, paudas uh, iepriekšējais parlaments arī mūsu komiteja, jo noteikumi ir pārāk sarežģīti, un ja mēs to sarežģījām vēl vairāk, labi un ieguvē varētu nepiedalīties pietiekami efektīvi uh, līdzfinansētajos pro, uh, projektos, programmās, un tas būtu absolūti kontraproduktīvi, ņemot vērā krīzes situāciju. Attiecībā uz komisijas priekšlikumu otro daļu es uzskatu, ka pasākumu attiecībā uz um, finanšu ekonomiskās krīzes atbildēm, ko piedāvā komisija savā dokumentā un ko apstiprina arī padome, tie ir daudz pieņemamāki nekā pasākumi, kuriem nāca klajā komisija 2009. gada jūlija dokumentā. Tādējādi es nāku klajā ar to, lai mēs noraidītu 27. pāntu attiecībā uz Eiropas sociālo fondu un arī iespēju paredzēt 100% atmaksāt šos interim maksājumus 2009. un 2010. gadā. Kā jūs zināt, padome lielākā daļa dalību valsts arī to var atbalstīt. Uh, tā vietā, lai mēs grozītu 77. pāntu atbalstu 82. pānta grozījumu, lai ļautu tām dalību valstīm, kuras visvairāk ir skārusi krīze, saņemt 2010. gadā 2% advancētos maksājumus no kohēzijas fonda un 4% no Eiropas sociālā Uh, fonda operacionālajām programmām. Vēlos uzsvērt arī uh, to, tas ir aktuāli ļoti dažām valstīm tikai, bet mums ir jābūt solidāriem, jo šīs valsts ir vismagāk cietušas krīzes laikā. Atbalstu arī 93. panta grozījumu uh, attiecībā uz finanšu saistībām, attiecībā uz šīm saistībām. Tās tiks dalīts sas, šīs sešās daļās, un pievienots arī 2009. un arī 13. gada budžeta saistībām. Šis pasākums nodrošinās 2007. gada labāku finanšu pār, instrumentu pārdali, lai dalībvalsts varētu arī nezaudēt uh, 2007. gada fondus. Un tas attiecas, manuprāt, uz visām dalību valstīm. Un tas ir ļoti labi, jo 2007. gads mēs zinām, ka bija ļoti sarežģīts gads cībā uz visām procedūrām, operacionāla programma īstenošanai. Un visbeidzot vēlos norādīt uz to, ka šodien sagaidu, lai diskusija balstītos uz piedāvātā darba dokumenta, un mēs runātu arī par komisijas priekšlikumu saturu. Tādējādi, lai diskusijas būtu auglīgas, aicinu kolēģis nāk lejā ar saviem viedokļiem, atzinumiem, komentāriem, lai varētu izstrādāt projekta eh, ziņojumu projektu nākamajai reģionālās komitejas sēdē. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! referentkungs. Vārds koordinatoriem. Albrīta kungs, lūdzu. Jā, priekšsēd. Precizējumi par šo dokumentu un par visu regulu. Varbūt kļūdos, neesmu labi informēts. Bet, manuprāt, tas ir aktuālais jautājums, kas notiek vispārīgās procedūras ietveros, jo, cik zinu es, tad komisijas priekšlikums izstrādāja padome, tad tika uh, grozīti līgumi no Nīcas, tagad esam pārgājuši pie Lisabonas līguma, tagad strādājam atbilstīgi Lisabonas līguma procedūrai. Esam tikko iegājuši uh, koplēmumu procedūrā. Jūsu grozījumi ir uh, komisijas sākotnējā, attiecas uz sākotnējo komisijas tekstu vai arī atbilstīgi vienošanai, kāda ir panākta novembrī padomē. Piemēram, šī 100% slavenie. Precizējot visu situāciju, cik tālu mēs esam, kāda šodien ir situācija, lai mēs nepazustu detaļās pie kā īsti mēs strādājam, kāda ir šo dienas procedūra, kas ir jāievēro un kādiem jābūt rezultātiem. Atvainojot par šādu jautājumu, bet šeit tas jāprecizē. Jā, ich möchte auch noch mal, erstens war die Präsentation so. Jā, paldies. Um, arī es vēlētos pateikt, ka ir ļoti grūti izsakot šai prezentācijai, kas tika sniegt pavisam ātri. Uh, un jāsaka, mēs neutveram apmēram pusi jūsu teiktā. Varbūt jūs varētu mums prezentēt jūsu priekšlikumu rakstiski, nosūtīt rakstisko variantu, jo, cik es saprotu, tas tika sagatavots rakstiski. Otrakārt, arī procedūra nav skaidra. Es zinu, kāda ir procedūra, jo mēs par to esam diskutējuši ar dažādiem dienestiem esam sazinājušies ar dienas pārstāvjiem. Arī prezidentūra ir vērsusies pie mums, lai uzzinātu, cik tālu mēs esam tikuši. Tātad procedūra, procedūra ir skaidra, un mēs strādājam tagad pie jūnija dokumenta. Citādi nemaz nav iespējams. Protams, ka mēs esam paredzējuši tuvināties ar padomu, jo padome ir uzņēm, pieņēmusi lielāko daļu mūsu priekšlikumu. Bet šobrīd, vismaz, eh, manuprāt, procedūra ir tikusi aizkavēta un šobrīd mēs atrodamies tādā diezgan delikātā situācijā. Tātad mēs e, strādājām, ņemot par pamatu komisijas dokumentu. Un es īsti nesaprotu, kāpēc mums šobrīd tiek iesniegts darba dokuments un nevis e, ziņojuma projekts. Mēs nevaram katru reizi saņemt atkal kārtējo darba dokumentu. Mēs nevaram, e, balstoties uz šo te darba dokumentu, nākt klajā ar priekšlikumiem. Mums ir nepieciešams ziņojuma projekts. Es personīgi uzskatu, ka mums nav nekādas jēgas šodien diskutēt par šo dokumentu, jo mūsu rīcībā nav e, ziņojuma projekta. Parlaments ir bijis visu šī procesa pamatā. Un, protams, ka mēs varam ņemt vērāt visu to, kas jau līdz šim ir paveikts, un es gribētu, lai mēs saņemam ziņojumu projektu pēc iespējas ātrāk. Varbūt tas varētu būt arī tikai dažās valodu versijās, varbūt ne visās, un es ceru, ka pārējie kolēģi tam piekritīs, jo tādā veidā mēs vismaz varētu uzsākt šīs diskusijas. Pēc tam mēs varētu noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai, un tad varēsim arī runāt par eh, saturu un un mēs jau pirms trim mēnešiem iesniedzām referentam pavisam konkrēts priekšlikums. Un, protams, ka mēs no jauna tos iesniegsim rakstiski, bet, kā jau teicu, mums vispirms ir nepieciešama procedūra, mums ir jābalstās uz kādu dokumentu. Tāpēc es piedāvātu, lai uh, referents mums iesniedz šo te projektu pēc iespējas ātrāk, Un šim projektam, protams, ir jābalstās uz komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tālāk referentam ir jāizniedz attiecīgie grozījumi, mums ir nepieciešams termiņš grozījumu iesniegšanai. Tālāk mums ir jābalso par, projektu, par šo projektu Un es vēlētos, lai šī procedūra tiktu uzsākt pēc iespējas ātrāk un lai mēs neatliktu šī jautājuma izskatīšanu katru reizi no jauna. Liels paldies, Vanīs Delarājkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, turpināšu Jana Obrikta uzdoto jautājumu, kas attiecas uz šī darba dokumenta statusu. Mums būtu vispirms jāuzklās, ko referents vēlas, vai mums būtu eh, jāpieņem šis dokuments kā pakotne, vai mēs varētu mēģināt sagrupēt visus eh, šos dažādos jau priekšlikumus un iesniegt grozījumus, vai arī pieņemt citu nostāju, bet vienlaiks mums ir jāsaprot, ka mums būtu jārīkojas prātīgi un apdomīgi. un varbūt, ka referents uzskatīs, ka viss iet pareizajā virzienā, mēs varētu atteikties no dažiem grozījumiem. Es vispirms gribētu dzirdēt, vai referents gribētu sekot šai procedūrai, vai arī viņš vēlētos drīzāk um, sasniegt pēc iespējas ātrāk tādu variantu, kas būtu viss tuvākais padoms variantam. Un es vēlētos arī, lai komisija mūs informētu cik tālu tad mēs esam tikuši. Paldies! Lielas paldies! Orokungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs esam nonākuši pie noteikumu vienkāršošanas attiecībā uz dažādiem fondiem, bet es gribētu izteikt vienu komentāru. Es neesmu pārliecināts, ka tas būs ļoti efektīvi. Attiecībā uz lieliem vīdas projektiem, ja mēs eh, šīs te minimālās izmaksas paceļam no 25 līdz 50 miljoniem, jo dažos gadījumos eh, šie te projekti ir eh, vidēji lieluma projektu, un es domāju, ka šie, šis te slieksnis 25 miljoni, manuprāt, bija piemērots. Ja mēs finansēsim tikai lielos projektus, tātad tādus, kas ir vismaz 50 miljonu apmērā, manuprāt, tas nebūs produktīvi. Tāds būtu mans komentārs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Godmaņkungs, lūdzu. Liels paldies! Mēs runājam par divām uh, nostājām. Pirmais bija tātad padoms eh, priekšlikums, kas uh, nāca, ar kur kom, padomu nāca klajā pēc komisijas priekšlikuma. Un es vēlētos uzdot jautājumu referentam savos priekšlikumos, savos grozījumos, grozījumā numur 11. Viņa darba dokumentā, ja jūs tajā paraugaties, tātad darba dokumentā par šo priekšlikumu, grozījums numur 11 ir komisijas ierosinātais teksts. Un tiek piedāvāts svītrot šo priekšlikumu. Cik es saprotu, atšķirība starp komisijas un padomas eh, priekšlikumiem uh, kofinansēšanas uh, kontekstā uh, sociālajiem fondiem, jo komisija runā par sociālajiem fondiem. Ja mēs pieprasam simtprocentīgi maksājumu no Eiropas komisijas 2009. gadā un 2010. gadā, padome savā priekšlikumā jo tagad tam ir jābūt koplēmam uh, eh, procesam. Um, tātad padomu piedāvā, ka šis princips varētu tikt izmantots tikai tādā gadījumā, ja dalībvalsts varētu pierādīt, ka šie maksājumi ir ļoti nepieciešami kā pretkrīzes eh, pasākumi. Tātad ir vairākas uh, valsts, kuras ir saņēmušas, nav, saņa, nav tikai tā, ka ir dažas valsts, kuras ir saņēmušas uh, uh, šo, šādu te iespēju. Tātad jums ir jāpierāda, ja jūs vēlaties saņemt tik tiešām simtprocentīgi maksājumu finansējumu no komisijas, tad jums ir jāpierāda, ka tas ir pret krīzes mehānisms, un pasākums, kurš jums ir jāfinansē no sociālā fonda laika posmā eh, līdz 2010. gada 31. decembrim. Savos grozījumos jūs piedāvājat svītrot komisijas ierosināto tekstu. Līdz ar to mans jautājums. Un es nevaru atrast to jūsu dokumentu versijā. Tātad jūs automātiski piedāvājat padomis ierosināto tekstu vai nē? Tas būtu galvenais uh, jautājums. Cita ir tīri tāda formāla jautājuma. Jo, ja mēs piekrītam jūsu grozījumiem, tad tas nozīmē, ka mēs piekrītam padomus ierosinātajam teksam, tekstam. Un komisija var maksāt 100% uh, eh, tikai uh, vienam fondam uz diviem gadiem. Un tikai tādā gadījumā, ja dalība valsts var piedāvāt, ka var pierādīt, ka šie līdzekļi tiek izmantoti uh, krīzes pasākumiem. Un cik man zināms no savas pieredzes, to nav tik viegli pierādīt. Bet mēs, es tik tiešām vēlētos uzdzirdēt atbildi no, eh, referen, atbildi no referenta. Un tas varbūt ir līdzīgi arī tas, ko Aldrich kungs teica Vai jūsu grozījumos ir kāda nostāja tā vietā, lai vienkārši svītrot šo te komisijas ierosināto tekstu? Paldies! Liels paldies, referentkungs, vai jūs varētu atbildēt piecu minūšu ietvaros, jo Spānijas ministrs jau ir ieradies. Ja ne, tad mēs varam turpināt pēc balsojuma. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vispirms, es gribētu norādīt uz uh, to, ka es atvainojos ka es pavisam ātri nolasīju savu tekstu, tas bija angliski, un es cerēju, ka visu to varēs viegli saprast, manā rīcībā bija ierobežots laiks, bet es esmu nosūtījis. Es nosūtīšu visiem kolēģiem uh, savu runu, lai visiem viss būtu skaidrs. Tagad mūsu rīcībā nav daudz laika. Svarīgākais, kas būtu jāsaprot, Es te neesmu nodarbojies ar radošu darbu. Es gluži vienkārši paņēmu komisijas ierosināto dokumentu un padoms uh, konsensus dokumentu, ko es pieminoju kā grozījums. Tas būtu pavisam skaidri jāsaprot. Man sākotnējā ideja bija gluži vienkārši uzklausīt jūsu viedokli par to, kā mums būtu jārīkojas turpmāk. Jūs uzdodat jautājumu man, bet es gribētu uzdot šo pašu jautājumu jums, kā mēs rīkosimies tālāk. Vai mēs pavisam ātri to visu uh, savilksim kopā vienā dokumentā, un tad mums šis dokuments būs uh, kā darba dokuments, teiksim, aprīlim, vai arī mēs iesim cauri parastajai koplēmumu procedūrai. Tātad nekādas kreativitātes, nekāda radošuma. Es vienkārši paņēmu šo te komisijas korģēto dokumentu. Es atvainojos šeit, Erskundze, bet mēs vēlreiz izskatām šo punktu Mēs esam visu šo laiku gaidījuši padomi, piecus mēnešus gaidījuši eh, padomas atbildi. Un, protams, ka problēma ir tāda, ka nodarbinātības komiteja vēlētos eh, līdzreferentu. Tāpēc arī sagatavoju šo dokumentu, lai mēs rīkotos korekti, jo priekšsēdē konference nolems, vai mēs būsim atbildīgā komiteja vai nē bet es gluži vienkārši nevēlējos eh, sēdēt rokas eh, klēpīs salīdzes, es gluži vienkārši gribēju jūs par to informēt. Tālāk. Attiecībā uz 11. grozījumu, godmaņa kungs. Te viss ir pavisam skaidrs. Kā jūs zināt, sākotnējais eh, priekšlikums bija komisijas variants, tagad tas ir svītrots, un jaunais priekšlikums attiecas tikai uz valstīm, kuras eh, krīze visvairāk eh, skārusi. Uh, tās valsts, kurām 2009. gadā salīdzinot ar 2008. gadu eh, IKP kritums ir bijis vairāk par 10%. Tas ir arī viss, un tas ir pavisam skaidri. Un, un tas noteikti attiecies, attieksies uz trim, četrām valstīm, un pārējās, protams, nevarēs izmantot šo priekšrocību. Jā, bija tikai viens komentārs par šiem tie 25 vai 50 miljoniem attiecībā uz lielajiem projektiem, tas to sākotnēji komisija piedāvāja, lai nesaržģītu lietas, jo citādi citas dalībvalsts uh, eh, nepiekristu un nebūtu ar to apmierināts. Bet tas ir tikai priekšlikums, es jums to piedāvāju, un tad redzēsim, kāds būs kopīgais viedoklis, vai tā ir labi doma vai nē. Tas arī būtu viss no manas puses priekšstādātāji. Paldies, referent kungs! Tagad es vēlētos jūs informēt, ka uh, ziņojuma projekts tiks uh, prezentēts 22. februārī. The, the Yeah. Okay. Welcome, Mr. Minister, on behalf. Ministra kungs, sveicam jūs mūsu komitejā. Karlos Sokaņa, valsts sekretārs Spānijas finanšu lietās, prezentēs mums Spānijas prezidentūras programmu eh, Eiropas Savienības eh, padomē attiecībā uz reģionālo un kohēzijas politiku. Ministra kungs, jums tiek dots vārds. Señorías, compare... Dāmas un kungi, es uzstājos šajā e, komitejā, kur nodarbojās ar reģionālo politiku, lai izklāstītu e, to, kādas ir Spānijas prezidentūras e, prioritātes šajā politikas jomā. Es gribētu tagad pieminēt trīs pamat elementus reģionālajā politikā un kas ir kopējas kohēzijas politikas kopē, e, kopējās politikas pamatā, tā ir integrācija, kohēzijas politika un, un sadarbība. Tā jau kā tas tika norādīts arī Spānijas prezidentūras programmā. Un tagad es par šiem trim punktiem runāšu sīkāk. Pirmkārt, runājot par kohēzijas politiku. Šī pusgada laikā kohēzijas politikas nākotne e, būs ļoti rūpīgi jāanalizē un jāapspriež. Eiropa šobrīd e, e, pārdzīvo vissmagāko ekonomisko recesiju pēdējo desmitgažu laikā, un tādējādi tas dod iespēju izpausties ļoti daudziem vājiem punktiem Eiropas Savienībā dažādās jomās, taiskaitā ekonomiskajā sociālajā jomā, un tāpēc Mums ir jāņem vērā vairāk jautājumu domājot par nākotnes kohēzijas politiku. Pirmkārt, krīze parāda to, ka steidzami ir nepieciešams nodrošināt struktūrālas izmaiņas dalībvalstīs un reģionos, lai varētu risināt izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies un nodrošināt ilglaicīgumu ilgā termiņā. Otrkārt, krīze mums ir parādījusi to, ka ir nepieciešamība anticipēt eh, elastīguma mehānismus un īstermiņa reakcijas mehānismus. Pre, eh, previsibles y que afectan a la región. Un citām problēmām, kas ietekmē reģionus. Un treškārt, pastāv iespēja, ka sadarbībā starp dalībvalstīm un reģioniem tuvākajā nākotnē būs iespējams, ka tuvāko gadu laikā mēs vērosim zināmu palēninājumu e, konverģences procesā visā Eiropas Savienības līmenī. E, tas e, nozīmē, ka var samazināties investīcija tempi, kā arī mazināties dažādi impulsi politikā. E, papildus tam ir lielāks spiediens uz to, lai dalībvalsts īstenotu e, dažādas struktūrāls izmaiņas. E, krīze mums norāda arī to, ka ir jādomā par jaunu, noturīgāku ekonomiku, un tajā pašā laikā krīze ir iespēja pārskatīt mūsu e, ekonomisko politiku, lai padarītu e, ekonomikas jautājumus ilglaicīgāks un noturīgāks. Un mums ir jāņem vērā visi šie elementi, veidojot jauno politiku, kurai būs ļoti nozīmīga loma visā Eiropas Savienībā un jaunajos apstākļos. Ekonomiskās palēnināšanās fāzes pagātnē jau negatīvi ir ietekmējušas konverģenciju Un visvairāk eh, eh, tas ietekmē mazāk attīstītos reģionus. Un šajā sakarā ir jānorāda, ka Eiropas reģionālā politika ir ar ļoti nozīmīgu eh, lomu Eiropai. Ir jāveicina konverģence, jo tas ir stūrakmens runājot par eh, stabilitāti gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. Eh, tāpat arī ir nepieciešams labāk apzināties eh, realitātes ekonomikā un iekšē tirgū. Tādā veidā kohēzijas politika ir ļoti nepieciešama visu reģionu kompetenceji un šai politikai ir jābūt klātesošai pilnīgi visā Eiropas Savienības eh, teritorijā. Eiropas eh, stratēģija 2020. gadam ir ļoti nozīmīga, lai mēs ņemtu vēlā jaunās politiskās struktūras un tendences, kas ir jāievēro eh, tuvākajos desmit gados, tādējādi veidojot pamatu Eh, integrētākai eh, videi sociālajā ziņā, ekonomiskajā ziņā un sociālajā ziņā. Eh, tāpēc mums ir jāveido šī stratēģija, turpinot, turpinot Lis, Lisabonas stratēģiju. Investīcijas daudzās dalību valstīs, kas ir bijušas izpētes darbā, inovācijās ir ārkārtīgi nozīmīgs kohēzijas politika, un mēs nedrīkstam arī aizmirst tos aspektus, kas ir saistīti ar ilglaicību, ar atjaunīgiem enerģijām un ar energoapgātu nodrošināšanu. Šeit ir runa ne tikai par nacionālā līmeņa, bet arī par reģionālā līmeņa pasākumiem, jo ļoti daudzi elementi ir reģionu rokās. Un ļoti daudz instrumenti ir jāpiemēro uz vietām. Viens no galvenajiem elementiem e, šajā sakarā ir e, gadu gaitā izveidotā institucionālā struktūra, un plašā pieredze gan reģionālā, gan nacionālā līmenī un jau esošās iestrādnes. Attiecīgi viens no visbūtiskākajiem aspektiem, veidojot kohēzijas politiku, ir mērķu noteikšana runājot par konverģences mērķi, šķiet, ka mums ir vispārīgs konsensus par tā nepārtrauktību un turpinātību. Eh, tomēr ir jāievieš zinām grozījumi un korekcijas, lai to pielāgotu konkrētai situācijai. Ļoti no, nozīmīgs aspekts, kas ir jāievēro šajā sakarā, ir konverģences mērķis Šobrīd e, dažādas finansācijas e, iespējas ir plašas ar FED un citām programmām. E, tomēr mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem visā Eiropas līmenī pie imigrācija, klimata pārmaiņas, demografiskais spiediens, un tāpēc parādās arī dažādas, dažādas jaunas jomas, par kurām mums ir jādomā, tā skait arī kohēzijas politikas ziņā. Un ir jādomā, kā mēs varam veidot savu politiku. Un arī jāapzinās, cik svarīgi ir budžeta jautājumi. Turklāt, ņemot vērā pieaugošās nepat nepieciešamības, mums ir eh, dažkārt jāprot strādāt ar resursiem, kas atsevišķos gadījumos kļūst aizvien mazāki. Otru aspektu. Vēl viens svarīgs aspekts ir e, e, pāris e, periodi tiem reģioniem, kas ir izgājuši no konverģences perioda. Ir iespējams, ka ievērojami tuvākajā nākotnē pieaugs šādu reģionu skaits, un šķiet ir loģiski, lai domātu par loģisku attīstību, ir jāveido pakāpeniskas izkļūšanas stratēģijas E, kuras neparedz e, pēkšņas un straujas e, pārmaiņas un ņemot vērā finanšu situāciju un sniedzamo palīdzību šiem reģioniem. Tajā pašā laikā nodrošinot zināmu finansiālu stabilitāti um, procesam. Un e, tika ieviesti pārejas periodi, kas bija ļoti saīsināti, un finanšu palīdzība tika koncentrēta uz pirmajiem pe perioda gadiem ir nepieciešams eh, koriģēt situāciju, ņemot vērā eh, konkrēto ietekmēto eh, reģionu vajadzības. Dažkārt šīs lietas netika ņemtas vērā un situāciju apgrūtināja. Un ir nepieciešams domāt par izaugsmes potenciālu veidošanu. Tāpat arī ir jā, jādomā par to, kā izvairīties no negatīvām uh, sekām eh, šajos reģionos. Runājot par eh, reģionālās konkurētspējas mērķi, šeit ir runa īpaši par konkurētspēju. Un reģioni ir e, paredzējuši īpašu stratēģiju e, uzņēmēju darbībā un citās jomās, lai varētu nodrošināt nodarbinātības mērķus un citus mērķus. Vismaz divas trešdaļas Eiropas reģionu e, strādās pie šo mērķu sasniegšanas. Un stratēģija 2020 E, paredz to, ka šiem reģioniem ir jā, jātiek iekļautiem kohēzijas politikā. Iespējams, ka e, tas varētu būt kā, e, kā dzinējspēks un jādomā par visplašāko un vispozitīvāko attīstību. Tāpat arī nedrīkst aizmirst to, ka kohēzijas politika ir tāds instruments, kurš ir paredzēts, lai attīstītu reģionu potenciālu, lai izvairītos no atstumtības, lai varētu e, palīdzēt veidot reģionu attīstību. Un arī domājot par stratēģiju 2020, šis mērķis attieksies uz ļoti atšķirīgiem reģioniem. Lai mēs noteiktu šo konverģences mērķi, e, mums ir jānosaka kritēriji reģioni var, pie, eh, var piedalīties, eh, var strādāt gan pie vieniem, gan pie otriem mērķiem. Eh, patiesībā mums ir jāapzinās, ka reģioni ir ļoti daudzveidīgi, un šie visi fakti ir jāņem vērā. Finansiet para reducir la dispersión. Un mums ir jāapzinās, kādi tad ir finansēšanas pasākumi. Lai mēs varētu strādāt efektīvi, mums ir jādomā par koriģēšanas iespējām un eh, adaptēšanos esošajām, esošajām sistēmām. Eh, šeit mēs redzam arī ļoti lielu konsensu uh, E, paredzamajās politikās, un viens no pirmajiem jautājumiem ir e, finanšu, e, finansējuma piešķiršanas kritēriji konkrētās jomās, konkrētās teritorijās. No otras puses ir nepieciešams vienkāršot, vienkāršot šos mērķus, vienkāršot struktūru, ieviešot to konkrētās valstīs un reģionos, kā arī iesaistīt ļoti daudzveidīga rakstura projektus. Tad, kad mēs eh, eh, analizējam dažādus, produk, eh, dažādus elementus, tad mums ir jādomā, piemēram, par pārobežu sadarbību. Mums ir jādomā par visiem reģioniem, kas, kas piedalās šeit, un ir nepieciešams ho, ho, horizontālā veidā koordinēt darbības. Uh, sektoriālajās politikās. Tāpat arī ir nepieciešama labāka koordinēšana. Domājot par kompetenču asimetrisku sadalījumu. Un tomēr vajadzētu analizēt iespējas pāstiprināt pārobežu sadarbību ne tikai no finanšu viedokļa, bet arī no administratīvās kapacitātes viedokļa pārvaldības ziņā. Attiecībā uz pārobežu sadar eh, sadarbību ir ļoti svarīgs eh, eh, telpas eh, pārvaldīšanas joma pārvaldīšanas princips, to jomu, kurās ir iespējama sadarbība. Ir jānosaka tās jomas, kurās kurās katrs reģions varētu noteikt savu sadarbību ar citiem reģioniem, tādā veidā nodrošinot lielāku efektivitātu un vienkāršošanu. Šo jomu noteikšana ir samērā sarežģīta, bet varētu palīdzēt pārobežu sadarbības efektivitātei, un tāpēc būtu nepieciešams attīstīt piemērotus rādītājus. Un visbeidzot, ir nepieciešams stiprināt starp reģionu eh, sadarbību kā ko, eh, teritoriālās kohēzijas instrumentu, lai e, apgabali, e, rajoni, reģionu zonas varētu sadarboties, un starp reģionu sadarbībai ir e, ir jābūt pakļautai reģionu valdībām. Un tagad runājot par ko, uh, teritoriālo kohēziju. Lisabonas līgumas trešajā pantā mēs redzam, ka teritoriālo kohēziju kā skaidri paustu mērķi nākotnes politikai, nodrošinot ekonomisko sociālo kohēziju. Papildus tam pašreizajā finanšu krīzē un e, tas, kādā veidā tā simetriski atsauc uz dažādiem reģioniem, ir palielinājusi teritoriālās kohēzijas nozīmi Eiropā. Un debates pār šo jautājumu ir iegūšas jaunu impulsu. 2008. gada oktobrī Eiropas komisija sagatavoja zaļo grāmatu, sākot publiskas debatas par e, teritoriālas kohēzijas jautājumu, un šajās debatās, debatēs ir jānorāda četri elementi. Pirmkārt, e, teritoriālā sadarbība ar mērķi stiprināt Eiropas integrācijas procesu. Otrkārt, e, veicināt veicināt lauku reģionu attīstību treškārt Eh, koordinācijas starp politikām, lai pa, pa, panāktu lielāko eh, konsekvenci starp tām, un ceturtkārt datu analīze, lai varētu attīstīt tālāk politikas, kas ir balstītas uz eh, gūtā, gūto pieredzi. Spānijas prezidentūra savukārt ir apņēmusies eh, praktiski tālāk risināt eh, jau iesākto un balstoties uz šiem principiem. Un tagad trešā uh, pamatlīnija, kuras pieminēju sākumā, kas ir vienkāršošana, kas ir ārkārtīgi būtisks elements debatēm tuvāko mēnešu laikā lai varētu vienkāršot tās procedūras, kuras ietekmē kohēzijas politiku. E, pārvaldības un kontrols process šobrīd, mūsuprāt, ir pārāk sarežģīts, un tas e, izraisa ārkārtīgi lielu un nevienmēr pamatotu darba slodzes pieaugumu šajā jomā, un, un zināmā mērā pat apdraud ekonomiskās attīstības mērķu sasniegšanu, kādi ir jāsasniedz kohēzijas politikā pašreizējās kontrolas sistēmas var tikt raksturotas e, no diviem aspektiem. Pieauga Eh, sarežģītība un jaunās prasības nav palīdzējuši uzlabot eh, fonda efekti, izmantošanas efektivitāti. Un otrkārt. Otrkārt, eh, finanšu investīcijas, lai varētu finansēt E, finansēt šos pasākums, nav savstarpēji saistītas. Un e, tādējādi paiet vairāk gadi, kamēr tiek nodrošināta, nodrošināta šīs investi investācijas. Un tādējādi e, naudas atmaksājumi šajā politikā ir pilnīgi atrauta no konkrēto kohēzijas mērķu sasniegšanas. Tad, kad Eh, rodas grūtības ar naudas atmaksājumiem, tad savukārt rodas problēmas ar likvide, likviditāti. Šī problēma vēl aizvien pieaug, ja uh, eh, ir mazāks eh, attiecīgās organizācijas vai struktūras pašfinansējums un pašu, pašu budžets. Un tāpēc ir jādomā par to, kā šajos finanšu krīzes apstākļos mēs varētu domāt par papildu finansējumu, kas būtu ārkārtīgi nozīmīgs un kas papildus varētu būt pieprasāms un ļoti bieži līdz pat desmit e, procentiem pieaug e, konkrētās vietējās struktūras vai organizācijas izmaksas. Runājot par kontroli, ir jānorāda, ka pieaugot kontroļu sarežģīti, e, sarežģītībai nevienmēr nodrošina labāku fondu pārvaldību. Un savā 2008. gada ziņojumā Eiropas kopienu tiesa e, ir norādījusi nepieciešamību pārskatīt esošos kontrols me mehānismus. Ir e, pilnīgi skaidri, ka ir jābūt efektīvai un skaidrai kontrols sistēmai, lai varētu finansējumu izmantot atbilstoši e, nospraustajiem mērķiem. Tomēr tajā pašā laikā mums ir jāizvairās no pārliekas uh, Eh, pārliekas eh, administratīvās nastas radīšanas. Ja mēs lasām eh, revīziju palātas pēdējo ziņojumu, tur ir norādīts, ka vairākos gadījumos nav nodrošinātas regularitātes finansējumā Eh, ka ir pieļautas kļūdas. Protams, kļūdas nenozīmē vienmēr eh, krāpniecību, nav norādīti arī skaidri eh, krāpniecības gadījumi nevienā no programmām, kas ir tikušas iesniegtas kontrolē papildus. Šīs kļūdas varētu rasties arī no nepareizes noteikuma vai finansējuma piemērošanas attiecībā uz Eiropas finansējuma piemērošanu. Un e, par, e, e, neraugoties to, ka krāpšanas gadījumi nav tikuši novēroti. Tomēr mēs uzskatām, ka ir nepieciešams domāt par vienkāršošanu, lai varētu vienkāršākā veidā izmantot maksājumu no Eiropas Savienības budžeta. Šobrīd Eiropas parlaments uh, E, skata grozījumus attiecībā uz struktūra fondiem, un pagājušā gada beigās tika panāks nolīgums vienošanās ar padomi grozījumu sakarā. Un e, parlamentam iesniegtajā grozījumā ir norādīta pasākuma, lai padarītu elastīgāku finansējumu izmantošanu un lai varētu efektīvāk izmantot struktūra fondus un kohēzijas fondus. To atbalsta vairums dalībvalstu. Kā jūs jau zināt, pasākumi atbilst ne tikai konjunktūras e, e, struktūrai, bet arī dažādām likviditātes problēmām, ar kurām saskars dalību valstis. Komisija no tiene previsto presentar paketes legislatīvos adicionales, ni durante komisija nevēlas nākt klajā ar papildus likumdošanas e, pakotne šīs, šī gada laikā nedz arī programmas beigās un Spānijas prezidentūras mērķis ir turpināt darbu šajā jomā un, ja iespējams, ja negrozīt šo regulu esošās um, um, programmas laikā, bet būtu ļoti skaidri jānosaka galvenās uh, izmaiņas, galvenās vadlīnijas nākamo struktūrālo uh, fondu periodam. Un visbeidzot, uh, noslēgšu ar jautājumu, kas varbūt nav pašlaik diskusiju centrā, taču jautājums ir gan svarīgs. Atbilstīgi 30. pāntām uh, struktūra fondu nolikumā Spānijas prezidentūras semestra laikā vēlākais 1. aprīlī 10. gadā komisija nāks klajā ar stratēģisku ziņojumu, kas tiks izstrādāts balstoties dažādu dalībvalstu ieguldījumiem. Balstoties 2009. gada ziņojumiem, un mēs analizēsim uh, mērķus, šos galvenos komentārus pēc būtības, un arī to sasaistīsim ar Eiropas Savienības vispārīgajiem mērķiem. Prezidentūra līdz jūnijam izskatīšo komisijas dokumentu un nāks klajā rekomendācijām. Viens no pasākumiem, kādu atbalstīs Eiropa, eh, Spānijas prezidentūra, ir kohēzijas politikas īstenošana un debats ap to. Šis semestrs tiešām var būt lieliski iespēja, lai mēs varētu uzsvērt kohēzijas politikas potenciālu, izvērtēt kohēzijas politikas ziņojumu, arī tas ļaus mums noteikti izvērtēt šīs politikas nākotni, arī nākamo finanšu perspektīvu ietvarā. Uh, darbu, kas jāpaveic Spānijas prezidentūras laikā, arī reģionālo ministru neformālajā sanāksmē, kas ir paredzēta 19. februārī Saragosā, Spānijā. Prioritārie jautājumi būs sekojoši - kohēzijas politikas nākotne, tā skaitā teritoriālā kohēzija, jā, un kohēzijas politikas perspektīva, kā arī šīs politikas vienkāršošana. Lūk, ja jūs redzat, šie ir um, galvenie jautājumi, kas ir celt galdā, uz kuriem ir jādod atbildes. Kā jau teicu sākumā, ceru, ka Spānijas prezidentūras uh, semestris Eiropas Savienībā ļaus uzsvērt kohēzijas politikas liederību potenciālitāti un stiprinās arī šīs politikas īstenošanas efektivitāti. Jūsu komitejas darbs ir jo īpaši liederīgs Spānijas prezidentūrai, ņemot vērā, ka uh, arī mēs savā valstī, mums ir visai liela pieredze attiecībās kohēzijas politika īstenošana. Es tiešām uzskatu, ka Spānija šai ziņā ir lielisks piemērs. Mums ir lieliski rezultāti, kāds mēs varam sasniegt īstenojot kohēzijas politiku, ja mēs rīkojamies pareizi. Tajā pat laikā nevajag, protams, arī gulēt uz lauriem, lai kohēzijas politika joprojām būtu panākumiem bagāta Eiropā un Spānijā, ir, protams, jāuzlabo lietas. Ņemot vērā arī jauno kontekstu, Lisabonas līgums paredz parlamentā vēl lielāku lomu. Tiecībā arī uz šīs kohēzijas politikas izveidi un arī garantējumu no savas puses Spānijas prezidentūras sadarbība ar parlamentu. Jums būs arī cits starpā iespēja arī būs visam drīz runāt par struktūrāliem fondiem, un es ceru, ka debats noslēgsies pozitīvi. Paldies, esmu jūs rīcībā, lai atbildētu jūs jautājumiem. For... Paldies par Spānijas prezidentūras programmas eh, prezentāciju kohēzijas politikā, un tagad es gribētu uzsākt debats Pirmkārt, eh, ja koordinatori gribētu izteikties, pirmais runātājs Van Nistelrojas. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, runāšu nīderlandiešu valodā. Jūs tikko mums runājāt par Spānijas pieredzi. Ka nozīmīga pieredze kohēzijas politikas ziņā, kas mums dod iespēju eh, apzināties, kādā veidā šī politika ir ietekmējusi jūsu valsti. Es eh, izteikšos ļoti īsi, es uzdošu tikai vienu jautājumu. Jūs, vai jūs apzināties to faktu, kā Eiropas parlaments pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir ar atšķirīgu pozīciju tajā, kas attiecas uz e, komunikāciju ar padomu un komisiju. Tādējādi es domāju, ka mums ir jātiek pilnā mērā piesaistītiem. E, e, pagātnē mums bija jālūdz atļauj, lai lūgtu vārdu, bet Man šķiet, ka mēs vienkārši nebijām līdz pilnām briedumam nonākuši. Es nezinu, ko domājat jūs šajā sakarā. Jūs varbūt vēlaties šaurākā veidā piesaistīt parlamentu, piemēram, Saragos sanāksmē, un jūs eh, savas uzstāšanās sākumā runājat par stratēģiju 2020. Un uh, Eh, pavasara padomē runās par šiem jautājumiem. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka reģionālā politika, kohēzijas politika ir neat, neatraujami saistītas. Taču eh, tāds, kāda mēs domājam par šo tekstu, par 2020. gadu, mēs redzam, ka šī saikne tomēr nav izveidota šī saikne ar Lisabonas mērķiem. Un es gribētu, lai jūs mums pastāstāt sīkāk e, e, par to, ko jūs minējāt e, savas uzstāšanās sākumā. Jo šobrīd mēs visai labi uh, E, nezinām, kāds tad būs, kāda tad būs mūsu piezemēšanās, ja es tādu drīkstu izteikties. Un es gribētu arī zināt, cik lielā mērā tad jūs esat iesaistījies pie šī, šīs politikas darbā. Paldies! Thank you very much. Would you please... Uh, uh, Liels paldies! Varbūt jūs varētu atbildēt pēc tam uz vairākiem jautājumiem. Tagad vārds Klērs kundzei. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs, par uh, jūsu programmu. Es priecājos, starp citu, par šo programmu jau ilgu laiku mēs parlamentā diskutējam par to, ko uh, īsti mums nozīmē kohēzijas politika un kāda būs tās nākotne. Un es domāju, ka ir ļoti vērtīgi tieši izmantot Spānijas pieredzi kohēzijas politikas īstenošanā pēdējo gadu laikā. Jūs runājat par procedūru vienkāršošanu, par to es ļoti priecājos. Taču vienlaiks jāsaka, ka uh, man nodarbina vēl viens jautājums. Mēs uh, šobrīd izskatām uh, šo te regu parlamentā, bet jāsaka, ka tas ir tāds minimālais variants, ja varētu teikt, jo padome diezgan ilgu laiku centās vienoties par to, kādiem būtu jābūt šiem noteikumiem, un gal galā komisija atsauca savu sākotnējo priekšlikumu, nāca klajā ar jaunu priekšlikumu, un, kā jau teica eh, Van Nīstelroja kungs, mums um, tomēr te būs jāiekļaut vairāk elementi. Bet to nav nemaz tik viegli izdarīt, tāpēc es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis lai sāktu strādāt pie praktiskajiem jautājumiem, proti pie, pie tā, kā šie te noteikumi tālāk tiks īstenot reģionos. Un es domāju, ka mums vēl nav visi nepieciešamie priekšnoteikumi, lai mēs vienkāršotu uh, šo procesu. Un man ļoti žēl, ka mēs nevaram par to diskutēt, proti par to, kā mēs varētu vienoties par vienkāršāku procedūru, kas mums ļautu um, piešķirt šos līdzekļus daudz efektīvāk un daudz ātrāk, tā lai šie līdzekļi tik tiešām nonāktu pie uh, vajadzīgā mm, saņēmēja. Vai Spānijas eh, prezidentūras laikā ir paredzētas uh, diskusijas padomē, uh, lai mēs varētu paredzēt šādu vienkāršotāku procedūru? Paldies! Paldies tagad Vārts Šreiders kundzei. Un Tad vārds ministram atbildēm. Jā, paldies. Es vēlētos uzdot dažus praktiskus dabas jautājumus. Jūs aprakstījāt veselu virkni procedūru, kas attiec arī uz laika posmu pēc 2013. gada. Tātad šīs te konceptuālās līnijas var tā, mums būtu jāsaprot, ka tās ir Spānijas priekšlikums, vai drīzāk to piedāvā padomas grupa, vai arī tas ir drīzāk kaut kas tāds, ko jūs grasaties sagatavot padomas eh, grupās reformai laika posmam pēc 2013. gada. Tas nebija īsti skaidrs līdz galam, tāpēc es vēlētos zināt, vai tā ir tikai tāda Spānijas nostāja, vai arī tas jau ir kompromiss variants, eh, kompromiss, kas būtu parādījies padomē. Man jau īpaši interesētu vai padomas eh, grupa sāks diskusijas un pārdomas par šo reformu pēc 2013. gada, kā jūs to grasaties organizēt, vai būs eh, starposmu ziņojumi un kāda būtu jūsu priekšlikuma. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds ministram. Muchas gracias por sus. Paldies par um, komentāriem. La primera cuestión que... Pirmais jautājums, kuru uzdeva Vanis Loroikungs, ir saistāms ar Eiropas parlamenta lomu definējot kohēzijas politiku, un es gribētu uh, sacīt vēlreiz, ka, manuprāt, sadarbība ir fundamentāla, mums ir jāmācās strādāt jaunajos noteikumos un jaunajās procedūrās, lai mēs varētu veicināt un uzlabot šo sadarbību. Mūsu konkrētie mērķi Spānijas prezidentūras laikā ties, kurus uzskaitīju uzskaitīju savā ievadrunā, e, tiks sīkāk apspriesti sanāksme, kur notiks Saragosā nākamajā mēnesī, un, protams, arī Eiropas parlaments būs pieecināts, un e, tā, mēs gribētu jūs vairāk e, un pilnībā piesaistīt šajā lēmumu un kohēzijas politikā. Runājot par stratēģiju 2020 un tas, kas pietrūks, lai saistītu saistītu abas stratēģijas, Lisabonas stratēģiju un 2020 ir tas starposms, kas varbūt pietrūkst, un e, fórums, lai izveidotu šīs debatas, un fórums, lai varētu padziļināt diskusijas par to, kā stiprināt šo saikni, ir nākamā mēneša e, sanāksme Saragosā, lai mēs runātu par šiem tematiem un mēs rēķināmies ar Eiropas parlamenta klātbūtni šajā sanāksmē. La... Simpli... Tālāk par vienkāršošanu runājot, es gribētu norādīt, ka tas ir jautājums, kas arī tiks skatīts februāra eh, sanāksmē, un tā ir viena no Spānijas eh, prezidentūras prioritātēm. Šeit mēs vēlamies izvirzīts nospraust to, ka runājot budžeta ietvaros, teiksim, nacionālā budžeta ietvaros mūsu valstī, mums ir ļoti stingrs e, kontrols, e, tikpat stingras, kādas, kādas varētu piemērot komisija e, šiem fondiem, esošiem fondiem, un šī pārvaldība ir tik stingra, tik, eh, es pat varētu teikt, barga. Un mēs pārvaldām resursus un budžetu, lai nebūtu kāvēšanās Un, ja mēs varam to nodrošināt eh, nacionālā līmenī, tad es domāju, ka mēs to varētu īstenot arī Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc mums ir jādomā par pārvaldību, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, un lai mēs varētu tādā pat veidā efektīvi budžetu pārvaldīt. Un vēlreiz gribu sacīt, strādājot jau nacionālā līmenī, gribu norādīt, ka mums ir iespējas darbu uzlabot, neveidojo, neveidojot kavēšanos un eh, Tas ir jautājums, kuru mēs arī gribam apspriest. Tas eh, nav jautājums, ko mēs varam atrisināt eh, dažu dienu laikā, bet šeit ir nepieciešams svarīgas debatas. Arī tas tiks apspriests februārī Saragosā, kad mēs runāsim pār šo jautājumu padziļināšanu. Un treškārt, runājot pār eh, savu ievadrunu, tas ir Spānijas priekšlikums E, kuru jūs arī uzklausīsiet e, februārī neformālajā ministru sanāksmē, kad mēs runāsim par Spānijas prezidentūras prioritātēm. Un, protams, ir e, šajā sakarā veikti, veikti darbi komisijā, un mēs uzskatām, ka šie darbi ir jāturpina, sanāksmes ir jāturpina nākotnē. Katrā ziņā manis prezentētais bija Spānijas prezidentūras priekšlikums. Paldies, un tagad man ir astoņi kolēģi, kuri pieteikušies izteikties. Es gribētu lūgt, eh, jautāt, eh, vai vēl kāds grib izteikties, pretējā gadījumā mēs pēc tam pāriesim pie balsošanas. Tagad man esku. Mulțumesc Vreau să-i mulțumesc, domnul. Paldies! Godēties ministri par jūsu prezentāciju. Kā es sapratu, Spānijas prezidentūras mērķi ir ļoti ambiciozi, un uzklausot arī jūsu prio, minētās prioritātes, redzam, ka jūs galvenokārt koncentrēties uz lielajiem jautājumiem, lielajām tēmām, kuras jau ir diskutētas parlamentā un arī mūsu komitejā. Jūs runājāt par krīzi, jūs runājāt par uh, krīzes ietekmi. Šajā kontekstā ministra kungs jautājums ir tāds, vai Spānijas prezidentūra neuzskaitot, ņemot vērā tās prioritātes, par kurām jūs runājāt šodien, bet vai šajos sešos mēnešos esat parādzējuši arī kādu konkrētu rīcību, konkrētas aktivitātes, lai atbalstītu uh, um, dalība valsts, kuras joprojām vēl ļoti spēcīgi izjūta krīzes sekas. Kas attiecas uz 2020 stratēģiju, tad jūs zinat, ka šajā stratēģijā, diemžēl, vietējās pašpārvaldes vispār nav minētas. Tad jautājums jums, ministra kungs, vai jūs uzskatāt, ka. Kā tuvā šo sešu mēnešu laikā jūs varat arī sniegt savu ieguldījumu šajā aspektā, jo īpaši ņemot vērā to, ka prezidentūra par vienu no saviem mērķiem arī ir noteikusi pārvaldību dažādos līmeņos. Šī pārvaldība un arī kohēzijas politika nevar gūt panākums, ja tajā nepiedalās vietējās pašpārvaldes. Vai jūs lūdzu varētu atbildēt šiem jautājumiem? Paldies par to! Ok, thank you very much. Paldies, Glasakungs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsētāji, godētais ministri kungs, paldies par jūsu prezentāciju. No savas puses vēlos uzsvērt uh, dažus punktus, kurus jūs minējāt savā prezentācijā. Jūs runājāt par kontrolēm, un manuprāt, tas ir kaut kas eh, padara lūg, um, pieteikumu iesniedzēju dzīves daudz sarežģītākas, kad viņi iesniedz pieteikumu finansējumam. Ko jūs domājat par individuālu kontrolu atzīšanu, kur eh, tikt izmantot viena un tā pati metode. Otra lieta - statistikas kontrolas un metodas. Mums ir nepieciešami skaidri, tas tiesa, Tajā pat laikā es vēlētos padarīt pietiekami iesniedzēju dzīvi vienkārši, mēs varētu arī vienkāršot uh, ziņošanas procedūras attiecībā statistikas datiem. Un trešais jautājums - elastības prasības. Finanšu krīzes laikā mums ir jābūt gan elastīgiem tādēļ ko jūs tieši domājāt ar šo pieaugušu elastību? Par kādiem mehānismiem jūs runājāt vai domājāt? Okay, Paldies, Delī kundze, un tad atbildēs ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātais valsts sekretāra kungs. Jūs tagad vedāt prezidentūru gadā, kad eh, notiek eh, cīņa pret sociālo izslēgšanu. Lisabona stratēģija tūlīt tiks noslēgta, un tad kāds ir secinājums 80 miljonu eiropiešu, kurš eh, dzīvo zem nabadzības sliekšņa, 17% no Eiropas iedzīvotājiem ir nabadzīgi. Centrālais uh, sociālās netaisnības jautājums ir tāds, jo mēs esam arī um, E, mēs pārstāvam ekoloģiju, tātad tas attiecas arī saikni un Eiropas vīdi. Viens no svarīgākiem jautājumiem ir enerģētikas uh, ilgspējīgs trūkums, kas veicina Eiropas nabadzību, jo lielākā daļa mājasēmniecībā Eiropā ir grūtības, un tām ir grūti nodrošināt savu mājokļu apkuri par pieņemamu cēnu. Es uzmanīgi uzklausīju Zapatēro kunga runu pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Viņš uzsvēra nepieciešamību izveidot kopīgu enerģētikas tirgu, lai varētu samazināt enerģētikas eh, gads atkarību 2007. gadā Spānijas mājokļu ministrs ministru Uh, sanāksmes laikā Leipcigā nāca klajā ar ziņojumu pār mājokli un par to, kā uzlabot dzīvesvieta apstākļus. Es neatkārtošu arī to, ka 100 uh, tūkstoši studenti demonstrē Spānijā un prasīja, kas notiek mūsu mājā vai ir mūsu mājām. Enerģētikas jautājums ir centrāls jautājums. Līdz ar to mans jautājums arī ir Kādas prioritātes esat iecerējuši attiecībās enerģētikas jautājumu 2020 stratēģiju laikā un kāds konkrēts pasākums īstenosiet, lai varētu konkrēti cīnīties pret nabadzību un visbeidzot specifiskāks enerģētikas apgādes jautājums. Pēc dažiem mēnešiem notiks dažādu Eiropas uh, um, urbānismu mājokļa uh, ministru sanāksmē jūnijā, 21. 22 jūnijā. Kāds konkrēts Spānija prezidentūra piedāvās instruments pasākums, lai varētu cīnīties pret enerģētikas apgādes um, um, trūkumiem? Un jūs uh, arī runājāt par izslēgšanas eh, reģioniem. Ir bagāta reģiona, piemēram, Parīze. Eh, šajā reģionā ir ļoti liela dzīves līmeņa atšķirība, tā skaitā arī liela nabadzība. Un kā jūs paredzat arī paredzēt fondus, izvēloties eh, dažādas reģiona prioritātes? Lūk, paldies. Thank you very much. Paldies, ministra kungs. Jums vārds atbildēm un atkal es jūs lūdzu runāt maksimāli lakoniski. Jums tiešām ir ļoti maz laika. Paldies. Es runāšu īsi, kā jau to lūdzu sapulces priekšsēdētājs. Pirmais jautājums atbildot, pirmā atbilda atbildot jautājumu par krīzi Mēs eh, dažkārt saskaramies ar situāciju, kad nav iespējams piešķirt vairāk līdzekļu, bet ja būs iespēja spērt vēl solus priekš, tad mēs efektīvi, efektīvāk izmantosim jau tos līdzekļus, kas ir eh, kas ir iesaistīti, un sekosim, lai nauda nonāktu līdz savam mērķim. Mums ir jānodrošina, lai šī kohēzijas politika tiktu īstenota par visiem simts procentiem. Tālāk reģionālā un lokālā dalība. Es nāku no mm, valsts, kas ir ļoti decentralizētā, kurā e, funkcionē praktiskā veidā šī institūcija kapilaritāte, un es e, piekrītu tam, ka šī kapilaritāte, jeb saistījums, e, ir jātīsta vēl vairāk. Eh, šobrīd, eh, šobrīd neizteikšos sīkāk par mehānismiem, kā to veidot, bet eh, tas ir īstenojams arī daudz līmeņu situācijā. Tāpat arī mums ir jāsako tam tīri statistiski, statistiski lai, e, lai paraugi būtu reprezentatīvi. Tas varētu būt ļoti tāds tehnisks jautājums, un tas var pieprasīt. Tas var attiekties uz tīri statistisku tehniku, bet mums ir jādomā šeit par proporcionālu pārstāvēšanu. en lo que se refiere a la, a la flexibilidad, pues todo. Tālāk jautājums, kas tika uzdots par labāku reaģ, reaģēšanu uz katra reģiona vajadzībām. Jo ne viss visās vietās darbojas vienlīdz labi. mēs pie tā strādāsim vairāk, un par diviem pēdējiem jautājumiem es eh, ar jūsu atļauju detalizēti neizteikšos, jo tie neietilpst manā kompetencē, ne energo atkarība, ne eh, mājokļu atkarība vai nedrošība. Tas, eh, tas manā, manā kompetencē neietilpst tomēr. Visu, kas ir atkarīgs no manis, es uh, E, risināšu, un arī Spānijas e, valdības vadītājs norādīja, ka mums ir jādomā par vienotu enerģi, kopēju enerģētikas e, tirgu. Paldies! Thank you very much. Now... Paldies! Alfonsī kungs, pēc tam Godmaņa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Divi, trīs jautājumi no manas puses. Kā Spānijas prezidentūra ir iecerējusi rīkoties, lai kohēzijas politikas budžetā saistības būtu tādas saistības, kuras ne tikai krīzes dēļ netiktu apšaubītas, bet gluži otrādi stiprināts, varbūt pat palielināts tuvāko gadu laikā, jo tas ir visa pamatā, ja mēs gribam īstenot politiku, ir nepieciešami finanšu līdzekļi. Otrs jautājums jautājumi attiecībā uz makroreģionu projektu īstenošanu. Ir Baltijas makroreģiona eh, projekts, kurš tika īstenots Zviedrijas prezidentūras laikā, un tad arī da, eh, Donavas eh, projekts Ungārijas prezidentūras laikā. Un es nākot no Korsikas vēlētos, lai Spānijas prezidentūra noteiktu arī prioritāti vidusjūras rietumu makroreģionu projektu kā prioritāti, jo Šodien Korsikā nav nekādas iespējas eh, starp Sardīniju un Korsiku pārvedāt preces. Eh, tās uzdodas uz Mārseļu un tad eh, uz Dženuvu un tā tālāk. Jautājums, kā jūs arī cīnāties pret globālo sasilšanu, kā mēs šo cīņu varam arī uh, ieviest, kohaiz, iekļaut kohēzijas politikā. Un visbeidzot, jūs teicāt arī, ka jūs vēlaties debats par mērķiem, mēs arī vēlamies debats par kritērijiem, jo vai arī atcībā uz IKP, varbūt ko, re, reģionālajā kohēzijā mēs varam izvēlēties vēl kādu citu kritēriju, kurš nav tikai un vienīgi IKP. Thank you very much. Mr. Gutmanis, please. Paldies, Godvinkungs, lūdzu. Minister, I would like to ask you one Ministri kungs, par barka ziņojumu jautājums. Jums ir taisnība, ka jūs sakāt, ka mums nebūs vairāk naudas. Mums ir jāizmanto esošā no defektīvāk. Profesora Barka ziņojumā ir desmitais pīlārs. Viņš piedāvā katrai dalību valstī nākt klājā ar paziņojumu katru ik pēc trim gadiem par to, cik efektīvi ir izmanto struktūrālo fondu līdzekļi. Mēs zinām arī to, ka reģionā ģenerāla, reģiona ģenerāla direktorāts 2010. gadā tiks klajā ar pētījumiem par struktūrālo fondu ietekmi uz, ne, uz bezdarbu, maksājumu bilanci, IKP izaugsmu, eksportu, importu. Jautājums ir budžeta komitejā. Mēs uzstājam uz to, lai būtu budžeta vidusposma pārskats, lai raudzītos, kā nauda tiek izmantota un cik vispārīgi efektīvi tā ir izmantot. Kāda ir Spānijas priekšlikumi par šo domu? Tiecībā uz struktūrālo līdzekļu izmantošanu, tā skaitā arī priekšlikums, ar kuriem nāca klajā profesors Bārta. Paldies! Pastināra kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ministrs. Guļotais ministra kungs, pateicos jums par jūsu prezentāciju. Katrs uzskata, ka Spānijas ir piemērs un panākumi. Spānija ir pierādījusi, ka kohēzijas politika ir ievērojami mainījusi valsti, kā to norēdīja Zapatero kungs, bet tas varēja notikt tikai pēc vairākiem cikliem, kur šī politika tika finansēta. Jaunās dalība valstis iegūs tikai no viena cikla divu gadu laikā, lai varētu izvērtēt kohezijas politikas rezultāts un lai varētu pāriet jau uz jaunu kohezijas politiku. 5. 7. gadā viss tika atrunāts dažādās formulās. Kā jūs uzskatāt, kā sarunas notiks turpmāk par koheizijas politikas īstenošanu, jo šeit mēs nedefinējam kaut kādu tehnisku konceptu. Šī politika būs daļa no jauna finanšu programmas 20, 20 40, 14, 21. Un tad mēs arī domājam par to, kāds būs lēmu pieņemšanas mehānisms. Thank you very much, Mr. Ministra kungs, vārds jums. Sí, gracias de nuevo por sus... Eh, Paldies par izteiktajiem komentāriem. Pirmais jautājums ir saistāms ar uh, Eh, budžeta kompromisiem, kur jau pastāv un kā tos uzturēt eh, šī eh, perioda garumā un arī nākotnē vēlos um, uz, norādīt, ka finanšu perspektīvas atspoguļo ļoti trauslo līdzsvaru, kāds ir panākts starp interesēm un problēmām, kādas pastāv dažādajos reģionos, dažādajās valstīs, kas veido Eiropas e, Savienību, un ir jārespektē apņemšanās bez jebkādām šaubām, un um, arī mēs mēģinām to nodrošināt, tā ir mūsu prioritāte lai šie, eh, šīs apņēmšanās tiktu izpildīts efektīvā eh, un piemērotā veidā. Tas arī tad ir mūsu mērķis. Tālāk runājot par reģioniem, ir jāpadziļina sadarbība eh, transjocēlā līmenī, lai varētu atrisināt šīs problēmas un taču mūsu Mēs uzskatām, ka tas ir jādara respektējot finanšu neutralitāti e, ar esošajiem resursiem, kādi tie ir, ierobežoti, nelieli un. Mums ir jādomā labāk, kā mēs šos resursus varam, varam īstenot, tos resursus, kuri ir mūsu rīcībā. Jūs piedāvājat nomainīt rādītājus uz citiem, kas ir atšķirīgi attiecībā uz IKP. To var apspriest, kāpēc gan nē. Bet mums ir jāapzinās tie ierobežojumi, kas ir tīri objektīvi un tādējādi varbūt dažādi, dažādi pasākumi, kas eh, nevienmēr atspoguļo eh, situācijas eh, realitāti, un kas nevienmēr ir homogēni un viendabīgi visās valstīs. Mums ir jādomā par to, ko tad mēs varam salīdzināt, kurus kritērijus. Un šeit ir problēma ir izvēlēties starp to, lai mēs būtu ļoti, ļoti precīzi, bet atkal tajā pašā laikā ļoti sub, subjektīvi. Un uh, iespējams, iespējams tādus, tādus rādītājus izvēloties, kas ir piemērojami vienai valstī, bet nav piemēro, piemērojami citam šeit varētu būt. Es šobrīd domāju par Spānijas reģioniem. Dažos no šiem reģioniem ir problēmas ar iedzīvotāju izkliedētību, citos reģionos ir uh, E, problēma imigrantu plūsmas, kas rada papildus e, izmaksas, tā skaitā arī izglītībai. Citās, e, citos reģionos ir problēma, ir insulārais savstāvoklis, un tādējādi mums ir situācija, ka praktiski ikvienam reģionam ir izmaksu struktūra, kur ir pilnīgi atšķirīga. Protams, ir noderīgi e, domāt vairāk par rādītāju elastīgumu, taču mums ir jāapzin, jāapzinās, ka ja mēs e, šos rādītājus pārlieku sarežģīsim, tad mēs nonāksim pie ļoti subjektīvām un sarežģītām debatēm, kuru rezultātā būs ļoti sarežģīti nonākt pie skaidriem secinājumiem. Es, uh, E, piekrītu kohēzijas politikas e, ietekmei, taču mums ir jāapzinās, ka ļoti precīzas situācijas, e, ļoti precīzi rādītāji nevienmēr var mūs vest pie vislabākajiem risinājumiem. Sí, y finalmente sobre el, el impacto de la eh, política de Un visbeidzot par eh, eh, kohēzijas politiku un ietekmes finansēm, tas būs ļoti, ļoti īs komentārs no manas puses. Ir Eh, ja valsts var eh, atbalstīt šos papildus izmaksas, tad ir ļoti eh, noderīgi. Paldies viena minūte Maturo kungam, jo mums ir tikai piecas atlikušas. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, es vēlos ievērot savu atvēlēto laiku un tāpēc runāšu tikai par diviem punktiem, kas mums ir ļoti svarīgi saistībā ar uh, kohēzijas politikas nākotni. Ministra kungs, jūs minējāt to, ka varētu tikt uh, ievies uh, noteikts pārējais periods, kurā reģioni varētu, uh, teiksim, definēt sev attiecībā uz šiem kritērijiem. Jūs minējāt, ka šāds te um, pārejas periods būtu nepieciešams, lai labāk izvērtītu finansējumu. Kāds būtu labākais mehānisms, lai to paveiktu, lai izvairītos no tā, ka um, pieaug atšķirības starp uh, dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā? Un vis, vēl noslēgumā pavisam īsi es gribētu papildināt kolēģi Manesku teikto. Jūs teicāt, ka investīcijas un reģionālajie fondi nav pietiekami labi koordinēti savstarpēji. Un savā atbildē jūs atsaucāties uz labajām attiecībām, kādas ir starp valsts pārvaldu, valsts pārvaldu un vietējām pašvaldībām. Kam, jūsuprāt, būtu uh, jā, jākoordinē šīs investīcijas un šie reģionālie fondi? Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Gus. Kostas kungs, lūdzu. Kortis kungs. Ministra kungs, sveicam mūsu komitejā un pateicamies par skaidro skaidrojumu un prezentāciju attiecībā uz Spānijas prezidentūras prioritātēm. Un es, eh, tā kā mums ļoti maz laika, divi īsi eh, konkrēti skaidri jautājumi. Pirmais, eh, par kur jau es runāju, vai varētu pastāstīt sīkāk, kā Eh, tiks skatīts jautājums pāreiz reģioniem pašreizējumiem, un otrais, kāds ir bijis kohe, kohēzijas politikas devums Lisabonas stratēģijai? Paldies! Last... Paldies! Pēdējais jautājums Borokungs. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es eh, redzēju prezidentūras izstrādātajā programmā vairākus punktus, kas attiec uz ultraperiferiem reģioniem un. Uh, Eh, salu reģioniem. Man tagad tā, jautājums, kā un kādā veidā prezidentūra domā īstenot at, eh, salu reģionu attīstības programmu. Tālāk vai, prezidentūra vēlas, ka komisija eh, piemēro ziņojumu par priekšrocībām Eiropai un kā prezidentūra domā Uh, sasniegt šo mērķi un kādus pasākumus tā ir iecerējusi. Pēdējais jautājums par ultraperifēriem uh, reģioniem. Kā uh, ir domāta, kā ir domāta to labāka integrācija to geogrāfiskajā basēnā? Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs. Paldies, ministra kungs, jums vārds atbildēja. Gracias, Paldies, man ir tikai divas minūtes atlikušas, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, tāpēc atbildēšu ļoti īsi. Par pārējais periodu, manuprāt, doma, ka nedrīkst būt pārtraukuma vai pēkšņu izmaiņu. Eiropas fondu piešķiršanā ir doma, ko mēs pieņemam un netiek debatēta. Mūsu pieredze savukārt par, eh, par šiem reģioniem un par pašreizējo programmēšanu ir tāds, ka programmēšana izveidota tādā veidā, ka ir apgrūtināta izpildes. Tas nozīmē, ka nākotnē, jo pašreizējais programmēšanas periods ir noteikts nākotnē, būtu saprātīgi. Mums ir jādomā par viendabīgāku šo sadalījumu. Un otrkārt, lai izvairītos no eh, pārtraukumiem un eh, arī izvairītos no tā, ka ar nelielu eh, pieaugumu, ieņēmums vienu iedzīvotāju pieauguma rezultātā reģionas vairs nevar saņemt palīdzību. Mums ir konkrēti jāskata katra reģiona attīstība. Tālāk par pārvaldību, kuram vajadzētu koordinēt fondu piešķiršanu, tad, kad ir administrācijas vairākos līmeņos - valsts, eh, reģioni, vietējās pašvaldības, tad praksē es domāju, kā. Eh, Pašreizē, pašreizējā situācija vislabāk funkcionē un uh, šobrīd, un valsts struktūra ir šobrīd, piemērotā struktūra ir piemērota. Tālāk runājot par ultraperifēriem reģioniem, maijā notiks īpaša konference šajā sakarā, un mēs gribētu iekļaut debats par ultraperifēriem reģioniem. Turklāt arī Spānijai ir ultraperifērs reģions un apspriest arī tīri praktiskā veidā, kā izpildīt šīs programmas, īstenot uh, un uh, finansē, izpildīt finansējums. Un šeit vai, varētu būt uh, vairāk tīri praktiski jautājumi. Maijā mēs esam iecerējuši īpašu konferenci šim tematam. Un visbeidzot, jūs pieminējāt pārejas reģionus ir jānorāda, ka šobrīd Eiropas Savienības piemērotie kriteriji ir pareizi un e, īpaši jāsver tas, ka nevar būt pārtrauktības. Iespējams, ka nelielas izmaiņas kādreiz statistikā atspoguļo situāciju e, nepareizi un tādējādi tiek pārtraukta resursu saņemšana. Un eh, kohēzijas politikas mērķis nodrošināt konverģenci starp reģioniem ir ārkārtīgi būtisks, mums ir jāturpina strādāt šajā virzienā, un tāpēc es domāju, ka mūsu rīcībā esošā schēma ir piemērota, un mums ir detalizēti jādomā par to, kā, eh, kā eh, sasaistīt šos fondus un periodus, lai lai vislabākajā veidā varētu korģēt situāciju atbilstošu e, realitātei un arī e, definējot pamatlīnijas, pie, mēs, pie kurām mēs strādāsim. Paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies, ministra kungs! Paldies par jūsu prezentāciju! Paldies par komentāriem un atbildēm! Un es pateicos arī e, visiem diskusiju dalībniekiem par lieliskajām diskusijām.

Oh, cienījamie kolēģi, turpināsim sanāksmi. Pievērsīsimies piektajam punktam darba kārtībā. Tikai pārbaud, cienījamie kolēģi. Sākam balsot. Lūdzu, nobalsojiet. Vai visi ir nobalsojuši? Once again, the vote is open. Vēlreiz sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl ne? On me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 Tātad sāksim izskatīt piekto punktu - ziņojums par komisijas balto grāmatu adaptāciju klimata pārmaiņām, iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus. Salvators eh, Karonas atzinums. Jūsu rīcībā ir balsojums saraksts, un sāksim ar grozījumu numur viens. Sākam balsot. Kas pār? Pret? Atturās? Mums ir jāpārbauda. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Priekšstādātāji. Arī es esmu pazaudējis savu balsojumu kārtu sakālu Fonsīkungs. Es balsoju pret, saka Alfonsīkungs. Reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji. Mūsu rīcībā ir ļoti moderns ekipējums, bet mēs nevaram ieraudzīt eh, balsojumu rezultātu. Kā mēs varētu tomēr ieraudzīt balsojumu rezultātu, vai mēs to varētu redzēt ekrānā, lūdzu. We go to the amendment number two. Otrais grozījums. Nīstelroja kungs. Priekšsēdētāji, es uzdošu vēlreiz jautājumu. Es gribētu zināt, kāds bija elektroniskā balsojuma rezultāts, vai jūs varētu mums to darīt zinām, jo ekrānos tas neparādījās. Jūs teicāt, ka noraidīts, bet es vēlētos tomēr zināt, kāds bija rezultāts precīzi. Okay, 22 against and... 22 pret 17 pār. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. was manual, so they raised their hands. Yeah. Okay, amendment number. Otrais grozījums. Kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk nākamais, kas pār? pret, atturās, pieņemts. If amendments, uh... Tālāk 5, 6, 3, 4. Šie grozījumi atkrīt. Septītais grozījums - atsevišķs balsojums. Pirmā daļa - sākam balsot. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Kas pār? Pret. Atturās noraidīts. Astotais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Devītais grozījums. Atsevišķs balsojums. Pirmā daļa. Sākam, kas, pie, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. par pret atturās noraidīts. Trešais, kas par pret atturās pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par pret pieņemts. 11. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 12. grozījums. EPP mutiskais grozījums, ar kuru aizstāja developed ar reinforce. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 13. grozījums. Atsevišķi balsojums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 14. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 15. grozījums. Atsevišķi balsojums pirmā daļa. Par, pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa. Par, pret, atturās, pieņemts. Trešā daļa. Par, pret, atturās, pieņemts Noraidīts. Vai jūs vēlētos pārbaudīt elektroniski? Nē. Iebildumu nav. Tad 16. grozījums. Tas ir Kadeka kunga mutiskais grozījums papildinot ar vārdu local, pirms autorities. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 17. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 18. Mutisks grozījums, kur iesniedzis referents. Svītrot vārdu instrument. Kas par? Pret atturās pieņemts. Kompromis grozījums numur 2. Par, pret, atturās pieņemts. 19. 21. 22. atkrīt. Tagad nākamais. 23. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 24. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 25. Tas ir mutisks zaļo grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemt. 26. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Sešpadsmit pār divdesmit divi pret. Noraidīts. Tagad trešais kompromis grozījums. Sākam. Kas par? Pret? Atturās. Jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār, 17 pret. Pieņemts. 27., 29., 30. atkrīt, tagad 28. 28. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 31. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 32. Par. Pret. Atturās pieņemts. 33. Par. Pret. Atturās pieņemts. Nē, jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 8 pret, pieņemts. Trīsdesmit ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. 35. Kurš par, pret, atturās, pieņemts. 36. par, pret, atturās, pieņemts. 37. atkrīt, jo 35. tika pieņemts. 38. grozījums tagad. Sākam balsot. Kas par? Pret. Āturās. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 4. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 39. 42. atkrīt. Tagad 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 41. Kas par? Pret atturās, noraidīts. 43. Par, pret, atturās. Šķiet, ka būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār 18 pret. Grozījums ir pieņemts. Un tagad balsosim par visu atzinumu projektu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts 29 deputāti nobalsojuši par, 8 pret 2 atturējušies. Liels paldies un apsveicu referentu. The next vote, Mr. Uh, Piper will take over. I'm sorry, I have to leave now for half an hour. Es atvainojos, man būs jāatstāj jūs uz pusstundu. Uh, turpmāko balsošanu vadīs kolēģi.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 Ja, liebe Kollegen, meine Damen un Herren, dann machen wir jetzt weiter mit. Cienījamie kolēģi, turpināsim. Tagad nākamais punkts, par kuru jābalso, ir kopienu finanšu interešu aizsardzība, krāpšanas apkrošana 2008. gada pārskats. Sāksim ar pirmo grozījumu. Kas par? Pret atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums numur viens. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Otrais, trešais, ceturtais grozījums atkarīt. Piektais grozījums, kas par? Pret, atturās, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Par piekto grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pār 13 pret. Sestais ir atdīts atsaukts, tagad septītais grozījums, kas pār pret Nē, septītais arī atkrīt, saka priekšsēdētājs. Septītais atkrīt. Astotais grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais par. Pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās noraidīts. 12. kas par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 17 pret. Pieņemts. 14. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 16. par pret, atturās, pieņemts. 17. par, pret, atturās, pieņemts. 18. par, pret, atturās, pieņemts. Visbeidzot, galīgais balsojums. Kas par? Nē, balsosim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār 2 pret, 2 atturējušies, neviens nav balsojis pret. Apsveicu atzinumu sagatavotāju. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Maschine müsste noch. Tad ir nākamais punkts darba kārtībā. Atziņam projekts par Eiropas investīciju bankas 2008. gada pārskatu. Atziņam sagatavotāju Krēls kundze. Pirmais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Piektais. Kas par? Pret. Atturās. Bet mums ir jāpārbauda elektroniski. Tātad par piekto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jo 20 balsts par un 20 pret. Jūs esat par? Jūs, jums nav um, balsošanas kartes. Kelī kungs uh, nav paņēmis savu balsošanas karti, tātad ir šis grozījums pieņemts. Tagad sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Septītais. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Un tagad par visu atzinumu kopumā balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Lielākais vairums ir nobalsojis par 38 deputātu, 2 pret un 1 atturējies. Apsveicam Krēls kundzi. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich. Turpināsim sanāksmi. Atgādināšu, ka mūsu sanāksme turpināsies arī rīt, pulksten deviņos. Es atkārtošu vēlreiz, ka rīt mēs turpināsim sanāksmi pretēji iepriekš saņemtajai informācijai. Bet tātad daži man teica, ka sanāksmes nebūs, bet es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka rīt pulksten deviņos būs mūsu sanāksmes turpinājums. Astotais punkts darba kārtībā - lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, īpaši pārbaude. Mūsu referente ir Ferguts kundze. Kas mūs iepazīstinās ar savu atzinumu projektu? Lūdzu, Ferguts kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Runa ir par atzinumu projektu, kas ir um, cieši saistīts ar komisijas priekšlikumu un lauksaimniecības komitejas priekšlikumu. Daži reģioni tiek uzskatīti par nelabvēlīgiem, un tādu ir apmēram 50% lauksaimniecības eh, teritoriju. Uh, ir eh, teritorijas, kurām ir īpaši eh, nelabvēlīgi apstākļi, tā piemēram, kalnu reģionu un tā tālāk. Bet mēs runājam par šiem te vidējiem, vidējām teritorijām, kurām ir zinām nelabvēlīgi aspekti, bet tie nav varbūt tik smagi kā citos gadījumos. Un tas, eh, ko mēs izlemsim, būs ļoti svarīgi saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Šis priekšlikums balstās uz uh, vairākiem punktiem. Vispirms, kas attiec uz kompensācijām. Mēs vēlētos panākt to, lai tiktu pārtraukta um, šī te prakse, kas ir darbojusies līdz šim, ka pieeja nav vienāda attiecībā uz visiem. Mums ir jācenšas uh, sasniegt kohēzijas galveno mērķi, jo runa ir par 16 eiro no nu, hektāra Spānijā, um, un, piemēram, 200, līdz pat 250 hek, uh, eiro par hektāru Beļģijā. Tātad jūs redzat, ka uh, šīs atšķirības ir milzīgas, tāpēc arī revīzijas palāta ir īpaši uzmanību pievērsusi šīm atšķirībām starp dažādām dalībvalstīm. Nākamais punkts iedzīvotāju skaita samazināšanās. Komisija piedāvā izslēgt šo kritēriju saskaņā ar lauku um, politikas noteikumiem. Šis te kritērijs iedzīvotāju skaita samazināšanās, es domāju, ka uh, tas mums būtu jā, jāparedz uh, šajā te rūpīgajā noteikšanā. Ja mēs runājam par reģioniem, kurām ir īpašas grūtības, un nevajadzētu aizmirst, ka ja šī reģiona vēl papildus saskars ar iedzīvotāju skaitu samazināšanos, tad tas rada papildus grūtības. Ja mēs um, izmantojam uh, šo te rūpīgo noteikšanu, tas varētu mums palīdzēt atrisināt situāciju. Un tas varētu rast nepieciešamo līdzsvaru. Treškārt, mēs vēlētos, lai tiktu ieviests pārējais posms, kas būtu pienācīgi ilgs, lai varētu piemēroties jaunai situācijai, jo daži reģioni varētu at, eh, vairs nesaņemt palīdzību eh, šīs te piemērošanās dēļ, tāpēc mēs vēlētos, lai tiktu ieviests pārējais periods ar pagaidu noteikumiem un pagaidu eh, pasākumiem. Vēl viens punkts, kur jūs atradīsiet manā dokumentā, dalībvalstu reģionālās un vietējās iestādes ar tām noteikti būtu jākonsultējas. Tāpat arī ar lauksaimniecību, lauksaimniecības apvienībām. Jūs zināt, ka mēs esam noteikuši vairākus kritērijus, eh, zinātniskos kritērijus, biofiziskos kritērijus. Reģioniem būs jāizveido kartes, kuros būs precizēts tās, uz kurām teritorijām šie noteikumi attiecas. Uh, Un e, šī darba ietvaros vajadzētu noteikti uzklausīt reģionālo vietējo iestāžu pārstāvis, kā arī lauksaimniecības apvienību pārstāvis. Kāpēc šāda prasība no mūsu puses? Tāpēc, ka saskaņā ar e, revīzijas palātu bija pārāk daudz atšķirību, lai noteiktu, vai attiecīgā teritorija ir uh, vidēji uh, mazāk labvēlīgs apgabals vai nē. Bet šie kriteriji ir ļoti uh, svarīgi, tāpēc, ka šobrīd dalībās rīcībā ir pārāk liels. Uh, manevrēšanas iespējas nosakot šos reģionus. Tāpēc mums būtu noteikti jāvienkāršo situāciju un jānonāk pie kopienas līmeņa kritērijiem. Tāds būtu pozitīvais priekšlikums, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Mums būtu tomēr arī jāuzstājas to, lai dalībvalstīm būtu zinām rīcības brīvība īstenot nacionālos kritērijus, tāpēc, lai uh, sistēma varētu piemēroties realitātei. Es vēlētos atgriezties pie, šī te, pie šīs te rūpīgās noteikšanas, kas ir minēta arī uh, komisijas dokumentā. Uh, Un tāpēc vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt tās izmaksas, ko iesa, ieska, iesaista šie tehniskie, e, tehniskie jauninājumi, un arī jāņem vērā dažādās e, e, kultivēšanas lauksaimniecības iespējas. Un E, tāpat arī es kā referente esmu uzskaitījusi šo ļoti telegrafiskā veidā salīdzinājumā ar priekšteikumiem, taču e, ir iespēja iesniegt grozījumus, un es arī pati savam ziņojumam sagatavošu grozījumus, jo tādā veidā man būs iespēja e, e, precīzāk izteikt vai piešķirt atsevišķas nianses jautājumos, kas ir specifiski tādi jādi, lai. E, ņemot vērā esošos definējumus un arī darba kārtība 2020. Šī darba kārtība ir ļoti neskaidra, nav iesauktas, eh, iejauktas eh, salu zonas vai sajauktas kopā reizēm ir ar ultraperifēriem reģioniem. Un eh, arī netiek skaidri defi definētas zonas ar īpaši sarežģītiem apstākļiem, un tāpēc mums ir sagatavots grozījums, lai varētu iekļaut šo zonu izslēgšanu. E, teiksim, Spānijā ir Baleāru salas, tādas, e, tādas sala kā Menorka, e, Menorka, kuras ir tikušas vēsturiski izslēgtas no dažādu palīdzību paņemšanas. Tāpat ir, ir jāieslēdz citi grozījumi, kas uzlabos, uzlabos atzinumu projektu. Paldies! Ja, danke schön, Frau Berichterstatterin. Diese Frist für Änderungsanträge ist der zweite. Yes, äh, Referentei. E, grozījumi ir jāiesniedz līdz 2. februārim un e, balsojums 22. februārā, februārī notiks. Alfonsi kungs, jums vārds vispirms. Paldies priekšsēdētāji. E, mūsu grupā ļoti rūpīgi sekos tam, kas šajā ziņojumā ir norādīts, bet arī jānorāda tas, ka ir eh, attālinājums no galvenajām patēriņu zonām, neliels iedzīvotāju blīvums un arī rūpīgi sekosim tam, lai varētu meklēt eh, vietējas korekcijas un adaptācijas situācijai, kā arī, lai varētu eh, pārskatīt palīdzības visnelabvēlīgākajām zonām. Un tāpat arī ļoti bieži ražotāji saņem palīdzību, un atsevišķās vietās ir tāds spekulatīvs viedoklis, ka tie ir lieli zemes īpašnieki, es šeit domāju, piemēram, Skotiju, kur ir ļoti daudz saņem Eiropas palīdzību, kur nevienmēr ir daudz, kas palīdzētu vietējai ražošanai, un ir uzmanības vērš, vairāk uzmanības jāvērš tam, kur tad, kur ir tāda produktīva aktivitāte reģionos. Paldies! Nākošais runātājs Oro. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ziņojums ir paredzēts, lai koriģētu jaunus kritērijus, uh, pielāgot tos un definētu zonas ar īpaši grūtiem dabas apstākļiem. Mēs esam uzskaitījuši astoņas kritērijas, kas ir uzskaitīti, un es gribētu uzdot jautājumu. Bet um, man ir iespējas, ka referents ir labvēlīgi atbildējis uz manus uzdot jautājumu, taču es gribētu e, apstiprinājumu. Par eh, skatoties eh, lauksaimniecības komitejas ģenerāla, agrī lauksaimniecības ģenerāla direktorāta vietnē, es redzu tādas vietas kā Bulgārijā, Rumānijā, kartes, uh, Eh, un Franti, Francijas otrā perifēra reģioni, kas tiek uzskatīti kā uh, tiesīgi saņemt šo finansējumu. Un es gribētu zināt, vai šo jauno kritēriju pieņemšanu un piemērošanu izmainīs situāciju, kāda tā ir šobrīd. Un pēdējā piezīme no manas puses. Uh, kritēriju vidū, vai nevarētu pievienot kā kritēriju, lai definētu zonu ar eh, īpaši grūtiem dabas apstākļiem, tādas zonas, kur ir piesārņotas eh, augsnes eh, ar dažādiem, dažādām ķīmiskām vielām. Paldies! Noch eine weitere Frage Vai būtu vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu uzdot jautājumu atzinumu eh, sagatavotāju, jo viņi runā par ļoti svarīgu punktu, proti. Par tu, viņi pieminēja tehnisko ekipējumu. Protams, tas viss ir lieliski, tās ir labas idejas, bet es domāju, ka tas varētu arī uh, radīt zināmas grūtības, jo zināt, ka šis te tehniskais ekipējums mums varētu radīt zināmas problēmas. Tas tā varētu būt smagnēja tehnika, kas būs jāizmanto un kurai būs eh, arī zinām ietekme. Un Gala rezultātā tas varētu tomēr pasliktināt, pasliktināt e, situāciju noteikums. Tik runāts arī par citiem punktiem, kas ir tikpat svarīgi. Bet es domāju, ka mums būtu jārīkojas piesardzīgi. Tehniskais ekapējums eh, varbūt ne obligāti mums uzlabos eh, reģionu struktūru. Paldies! Paldies! Tagad vēl diviem runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies vispirms atzinam sagatavotāju par lielisko dokumentu. Es varu piekrist tiem sešiem punktiem, kas parādās jūsu atzinumā. Bet es domāju, ka ir divi punkti, kas ir jo īpaši svarīgi. Es domāju, otrais un trešais. Un te es gribētu uzdot precizējošus jautājumus. Vispirms par otro punktu. Tiek runāts par iedzīvotāju skaitu samazināšanos. Tiek teikts, ka tas noteikti ir jāņem vērā kā viens no kritērijiem, izstrādājot šo te mazāk labvēlīgu apgabalu kartes. Bet konkrēti, kā tas notiks? Vai jūsu rīcībā ir informācija, kur jūs būtu saņēmuši no komisijas par šo punktu? Un tālāk par trešo punktu. Jūs runājat par pārējais posmu. Par cik ilgu posmu ir runa? Paldies! Paldies par šo jautājumu. Alnečs kungs, lūdzu. Lielas paldies! Es gribētu norādīt uz to, ka programma, kura mēs tagad grasamies atbalstīt, nelabvēlīgi izturās pret dažiem reģioniem un ražotājiem un lauksaimniekiem. Mēs runājam par atbalstu par hektāru nelielām saimniecībām un runa ir par 100-150 eiro. Uh, Runa ir par jaunajām dalībvalstīm galvenokārt. Un es gribētu uzsvērt, ka tas nozīmē, ka šie līdzekļi, šī nauda tieši nonāk ražošanā. Tas nekādā veidā nepalīdz noturēt iedzīvotāju skaitu reģionā, un izvairīties no iedzīvotāju skaita samazināšanās. Tāpēc eh, nākotnē šiem te reģioniem būtu jāparedz kopīgi pasākumi gan vietējām uh, iestādēm, gan arī lauksaimniekiem, kas vēlētos strādāt pie kopīgiem mērķiem. Uh, Varbūt, ka mēs to varētu paturēt prātā nākotnē, tā lai līdzekļi no šīs programmas e, tiktu doti ne tikai tieši lauksaimniekiem, bet lai e, tie tiktu e, sadalīti vairākām pozīcijām. Citādi mums būs grūti īstenot e, šīs programmas mērķus. Paldies! Es vēlētos, lai tas tik ņemts vērā. Paldies! Lielas paldies! Pirms es dodu vārdu atzinām sagatavotājiem, es dodu vārdu vēl vispirms komisijas pārstāvim. Un tad vārds arī atzinām sagatavotājiem. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo iespēju īsumā komentēt. Šie pasākumi, kas eh, paredz uzlabot situāciju mazāk labvēlīgos apgabalos, ierakstās kopējā politikā kuras mērķis ir uzlabot eh, situāciju apgabalos. Un, protams, ka me, mēs domājam arī par iedzīvotāju skaitu samazināšanos, šo reģionu ekonomisko attīstību. Mēs runājam arī par iespējām attīstīt stratēģijas, eh, kas būtu par labu šīm te lauku reģioniem, bet tas viss, protams, notiek uh, reģionāls politikas ietvaros. Un šīs te politikas, šīs programmas ietvaros, runa, protams, ir par um, dabas faktoriem, bet runa ir arī par citiem pasākumiem. Un kas attiecas uz šiem tiek kompensācijas apjomiem, tādiem kādi e, tie ir šobrīd, tad te es varētu teikt, ka mūsu mērķis nav tāds pats kā pirms vairākiem gadiem šobrīd. E, šis maksājums tiek e, veikts par noteiktiem dabas nelabvēlīgiem apstākļiem. Šis pasākums tika kritizēts, to kritizēja revīzijas palāta, tāpēc, ka nacionāla līmenī tiek piemērot dažādi kritēriji. Šī iemesla dēļ arī mēs vēlējāmies nākt klajā ar objektīviem, eh, stingriem kritērijiem Eiropas um, līmenī. Un, protams, eh, šis process tiek īstenots konsultējoties arī ar dalībvalsts pārstāvjiem. Mēs esam centušies, dalībvalsts ekspertiem, mēs esam centušies izstrādāt šos kritērijus un tos šobrīd izmēģinās dalībvalstis. Tālāk, kas attiecas uz to, cik lielā mērā ir iespējams turpināt palīdzēt dažiem reģioniem, kuros um, um, šos te um, dabas nelabvēlīgos apstākļus ir izdevies mazināt ar dažādiem pasākumiem, tā piemēram, reģionus, kuros ir izdevies tomēr uzsākt ekonomiskās aktivitātes, tad tie ir kļuvuši par reģioniem, kur ekonomika plaukst un ir ļoti grūti pamatot to, ka šiem te reģioniem, auglīgiem reģioniem, būtu jāsniedz kompensācijas par um, dabas ierobežojušiem faktoriem. Mums ir jāturpina darbs pie pasākumu precizēšanas un jādomā par to, kā mēs varētu pamatot šos pas pasākumus. Tātad mums ir jābūt piesardzīgiem nosakot eh, kritērijas nacionālajā līmenī. Tā bija katrā ziņā galvenā kritika, ko mēs saņēmām no revīzijas palātas. Un, protams, kā rodas jautājums arī par to, vai vai mēs varam um, šīs programmas īstenot tikai ievērojot nacionālas kritērijas, es domāju, ka nē, jo tas mums radītu zināmas problēmas. Tālāk, kas attiec uz šo te piemērošanās posmu. Par to mēs vēl joprojām domājam un diskutējam. Vispirms ir nepieciešams, lai dalībvalstis mums, mūs informētu par faktiem, par kritērijiem, tālāk mēs īstenosim dialogu ar dalībvalstīm, izvērtēsim secinājumus un tad turpināsim darbu pie likumdošanas priekšlikuma. Jautājums par pārejas posmu šiem reģioniem būs ļoti svarīgs punkts diskusijās. Bet Es domāju, ka šobrīd būtu pārāk noteikti jau kāds uh, termiņš. Paldies! Liels paldies Pielks kungam, komisijas pārstādim. Jūs atbildējāt uz vairākiem kolēģi jautājumiem, un tagad vārds atzinums sagatavotāji. Gracias, presidente. Un poco al hilo. Paldies, priekšsādētāji. Pie, atsaucoties to, uz ko pieminēja komisija un runātāji iepriekš. Runājot par iedzīvotāju līvu, mēs jau runājām ar lauksaimniecības komitejas priekšsādētāju, ka šis jautājums nav iekļauts šajā ziņojumā, taču mēs ziņojumā skatām, ka e, neliels iedzīvotāju e, blīvums ir ļoti nozīmīgs kritērijs e, smalkākai noskaņošanai. Tiek sagatavota karta, tiek sagatavot kritērija, ko ir sagatavojuši. Zināt, zinātnieku grupa, izpētes grupa, un pēc tam e, notiek tā saucamā e, smalkā noskaņošana e, vispirms arī, kā to norāda iepriekšējais runātājs. Mūsuprāt, būtu ļoti svarīgi, lai tā, no, tā būtu tālāk. Ļoti svarīgs ir dalībvalstu viedoklis, un lai saistītu visu šo kārti ar realitāti katrā reģionā un katrā valstī, un lai tiktu pārvērtēts, pārvērtēt kritēriju visnelabvēlīgākajām zonām. Un visbeidzot, vai četri ultraperifērie reģioni Francijā. Uh, to iekļaušana šajā kartē varētu garantēt to iekļaušanu visnelabvēlīgāko eh, reģionu vidū. Es domāju, ka ar šiem kritērijiem, kas ir pilnīgi zinātniski, notiks jauna eh, koriģēšana un pielāgošana, jo jau šie reģioni ir uzskaitīti kā zonas ar sarežģītiem apstākļiem. Zona eh, šeit ir vairākas kritērijas, kaldu zonas un. Uh, Eh, cita rakstura sarežģīta apgabali eh, tālāk, vai vajadzētu iekļaut tās zonas, kas ir piesārņotas ar ķīmiskām vielām. Komisijas dienesti eh, uzdevā izpētīt šo jautājumu, apkopot kritērijus, tā skaitā ekoloģiskos, lai varētu noteikt skaidrus kritērijus. Un tāpat ir izveidota izvērtēšanas grupa, kura pētīja klimatu, augsni, ap, un, un zemes, eh, zemes stāvokli vispār, un šī grupa ir eh, apkopojušos astoņus kriterijus, kuri E, kuri balso, balstoties, e, balstoties uz e, iegūto informāciju ļoti bieži kavē lauksaimniecisko darbību Eiropā. Un tālāk, cik tad ilgi varētu ilgt pārejas periods uz Dievu cits jautājums, cits, cits, jaut, cits bija jautājums. E, tas ir atkarīgs no tā, kāds būs gala rezultāts, un pēc tam būs vēl jāveic pēcizpēti katrā ziņā. Viss tas sniegums no mūsu puses un ieguldījums būtu apsveicams, un es domāju, ka tas varētu palīdzēt uzlabot ziņo, ziņojumu projektu. Taču e, mums ir jādomā par daudziem jautājumiem, kā piemēram nelielas iedzīvotāju blīvums, kā kritērijiem, smalkākai pieskaņošanai. Paldies! Ja, vielen Dank. Dann können wir diesen Tagungs. Paldies. Un tādā gadījumā mēs varam eh, beigt skatīt šo darba kārtības punktu un pāriet pie devītā darba kārtības punkta, kas ir, kas ir atzinuma projekts. Eh, atzinuma projekts ilgspējīga nākotne transportam referents ir Šons Kelijs. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šo jautājumu, šī jautājuma skatīšana pārāk daudz laika ne, nepaņems. Un man ir liels prieks eh, gatavo ziņojumu, pā, eh, atzinu par šo ziņojumu. Mēs zinām, ka lauka attīstība, kohēzijas eh, politikā ir, ir daudz vairāk nekā transporta eh, savienojuma veidošana. Tomēr transports ir ļoti nozīmīgs šajā kohēzijas politikā un ir nepieciešams eh, transporta struktūras, lai varētu nodrošināt reģionālu attīstību. It īpaši mazinot eh, uzņēmē darbību izmaksas eh, perifēros un citos apgrūtinātos apgabalos. Tādi reģioni ir arī manā valstī, Īrijā, dienvidos, dienvidrietumos valstī. Un es apsveicu komun, komisijas paziņojumu par ilgtspējīgu nākotni transportam, veidu, lai varētu veidot integrētu un lietotājam draudzīgu sistēmu. Integrētu sistēma ir daudz labāka nekā izkliedēta sistēma un ļoti svarīgi to uh, uzsvērt. Turklāt, ņemot vērā mūsu Eh, rīcībā esošās tehnoloģijas, kā arī tādu sistēmu, kas ir ekonomiskāka degvielas patēriņā un kas ir lietotājam draudzīgāka. Tie ir svarīgi elementi. Tālāk runājot par reģionālo dimensiju. Es gribētu uzteikt iepriekšējā sasaukuma paveikto, it īpaši attiecībā uz mobilitāti, eh, kas ļoti daudziem ir svarīgi E, reģionālā lidostu un ostu, jūras ostu politika ir nozīmīga. Es saprotu, ka e, prioritāri vienmēr ir bijuši lielie centri, tomēr arī citi, e, citi centri ir būtiski. Mums ir jādomā par intermodalitāti, par citām transporta iespējām. Īpaši šeit ir jāpievina ātrgaitas dzelzceļa satiksmē. Ir jānodrošina gluda ceļu satiksmī tīpaši pārobežu ziņā. Un mūsu valstī, kur, kur bija kur bija sava veida mākslīga robeža līdz vēl pagājušajā gadsimtā tāda pats e, pastāvēja. Mēs redzam, kā ir e, lietas mainījušās, un mums ir autoceļi, pa kuriem var e, mūsu salu valsti šķērsot visā garumā no Belfāsta ziemeļos līdz valsts dienvidiem. Mums ir jāņem vērā arī gaisa transporta loma. It īpaši visattālākajiem reģioniem, kur jau šodien pēcpusdienā šeit ir vairākas reizes pieminēti. Un reģionālās lidostas ir strateģisks, strateģisks Eh, eh, ir strateģiska nozīme un eh, ļoti daudzas nelielās salas ir saistītas ar Dublinu, Londonu, citiem lieliem centriem. Šeit ir tikai daži uzskaitījumi, un mēs redzam, cik lielā mērā ir pieaudzis gaisa transports pēdējā gadā, it īpaši tirgumu liberalizējoties. Ir kļuvušas lētākas cenas ievērojami, un kopē, kopīgi tas dod iespēju cilvēkiem vairāk ceļot Eh, tomēr tas eh, izraisa lielākus eh, oglekļa emisiju apjomus, un es domāju, ka iestrādājot šo jautājumu mūsu programmās, mēs to varam skatīt programmas 2020 ietvaros un domāt par šo izmešu apjomu samazināšanu. Tāpat ir nozīmīga dzelzceļu tīklu modernizēšana. Mēs esam. Mēs redzam, cik veiksmīgi darbojas ātrgaitas dzelzceļš starp Eirostarp, starp Briseli un, un Londonu, tāpat citas ātrgaitas līnijas, kas savieno Briseli ar Parīzi, Parīzi ar citām pilsētām. Un e, tādējādi cilvēki es domāju, nākotnē vēl vairāk izmantos ātrgaitas dzelzceļa e, pakalpojumu, Un kohēzijas politika, es vēlos sacīt noslēgumā, ir daudz vairāk nekā transporta savienojuma veidošana. Taču kohēzijas politika nevar veidot bez transporta, un jau vēsturiski kohēzijas politika ir bijusi ar vēsturisku lomu, un turpinās ar tādu būt arī nākotnē. Un es gribētu uzklausīt tagad kolēģus komentārus, un pēc iespējas ņemt tos visus vērā. Paldies! Jā, dankušan, Kelly. Ja... Paldies, Kelly. Ir vairāk kolēģi, kur vēlas izteikties. Četri. Pavisam godmaņa kungs, lūdzu. Like, uh, bit attention of, of, of... Es gribētu pievērst referentu uzmanību vairākiem priekšlikumiem. Manuprāt, varbūt būtu liederīgi pievērst uzmanību. Pirmā lieta Jūs ieteikumu otrajā punktā. Trešajā punktā. Uzsvērt tātad uh, dažādos uh, dzelzceļus, aiz, uh, savienošanas projektus, kur savieno dažādas valstis, kā arī komisijas pārstāvs norādīja, ir arī iecer izmantot uh, Uh, reģionālos uh, fondus tieši valstī un nevis tādā valsts projektos un nevis pārobežu projektos. Otrakārt, dzelzceļš. Viena no lielākām dzelzceļa problēmām ir liberalizācija un globalizācija patiesībā, jo jūs nevarat uh, dzelzceļa sistēmā par pasūtītā biļets, kāds ir, piemēram, avio sistēmā. Tas ir viens no lieliem trūkumiem Jā, tas ir tāds maigs priekšlikums, nav īpaši tāds uh, spēcīgs, bet, nu, tas dos iespēju arī Eiropas pilsoņiem uh, pilnībā izmantot dzelzceļa sistēmu. Trešā lieta. Ne tikai par kuģniecību, uh, bet arī par iekšu upju, iekšzemes upju kuģniecību. Uh, ir eh, pārvadājumi, kurus nodrošina kūģus, kuģi Eiropas upēs. Un arī šis varētu būt, eh, šī varētu būt viena no problēmām, kur nevajadzētu aizmirst. Atbalstīgi, atbilstīgi zaļajām tehnoloģijām. Un visbeidzot par eh, gaisa transportu. Jūs minējāt uh, reģionālās, arī perifērijas lidosts. Jā, tas ir ļoti nopietni, tas ir tā, bet šķiet, ka problēma attiecībā uz, uz tīrākām debesīm, kā mēs varam atrisināt šo ekoloģisko problēmu, attiecībā uz avio transportu un kā šis. Kā arī līdzsabiedrības to ņems vērā, lai mazinātu klimata sasilšanu. Bet šie ieteikumi tiešām uzsver ir ļoti nopietni, un es tos vēlos atbalstīt, lai tas tik, pēc tam šie priekšlikumi tik nosūtīti transporta komitejai. Lies. Gordis Pastrākungs. Eh, presidente, Kisierā. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu eh, atbalstīt Eh, un darīt zināmu savu izpratni referentam, uzstājot to, cik svarīga funkcija ir transportam kā sociālās kohēzijas līdzeklim un teritoriālās integrācijas eh, līdzeklim, nodrošinot eh, vienlīdzīgas iespējas Eiropas projektā. Manuprāt, transporta politikai ir jāstrādā tuvinot pilsoņus un lai varētu tuvināt Eiropas teritorijas. Un es gribētu īpaši atsaukties uz ultraperiferām te, teritorijām, kā jau Keinkungs to norādīju, un es šeit domāju, ka vajadz, vajadzētu pielikt īpašus pūliņus, veidojot īpašu konkrētu politiku, un es arī gribētu attiecībā uz iepriekšējo runātāju, kurš pieminēja par nelielām problēmām attiecībā uz transporta politiku, transnacionālo politiku. Es domāju, ka šajā komitejā mēs runājam par reģioniem, par makroreģioniem un, manuprāt, transnacionāli projekti ir svarīgi transportam reģionā. Paldies! Paldies Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vērst referentu uzmanību uz to, ka pirms dažiem mēnešiem mēs strādājām ar strādājam transporta komitejā pie pilsētu mobilitātes jautājumu, un tās bija plašas debats tajā laikā par eh, eh, pilsētu mobilitāti dalībvalstīs, un vairākas dalībvalstis eh, E, pretojās, pat, pat bija pret šo debašu organizēšanu, norādot to, ka tas neatbilstu subsi, subsidiartātes principam, un neva, šo jautājumu pat nevajadzētu analizēt Eiropas līmenī. Un e, skatot piekto punktu, es pastī, pasvītrojam nepieciešamību piekļūt, e, piekļuvēt transporta pakalpojumiem, un varbūt kā parlamenta mums būtu jādomā par to, kādi tad ir pilsētu mobilitātes ziņojuma secinājumi, jo bija ziņojums, cik, ja es pareizi atceros, e, tas tā bija kā sava veida baltā grāmata, un kas tad ar to visu notika, mums nevajadzētu atkārtot visu, ko jau mēs esam paveikuši parlamentā pirms dažiem mēnešiem. Tā ir man piezīme, ka varbūt mēs varam eh, lūgt savā, eh, savā atzinumā turpināt strādāt, sagatavot secinājumus tam, kas jau tika paveikts pilsētu mobilitātes ietvaros. Paldies, paldies. Over, Overmajer kungs. Eh, paldies šis projekts ir lielisks un ambiciozs, bet patiesībā šajā priekšlikumā mēs konstatējam, kā ir jātīsta eh, noturīgas transporta stratēģijas, tāpat arī infrastruktūras plānošana un augstas kvalitātes transporta pakalpojumi, kas ir pieejami pilsoņiem ļoti labi, bet es šajā priekšlikumā neatrodu to, ka tiktu nodrošināts atbalsts tiem, kuriem tiek nodrošināts atbalsts, nedrīkstētu aizmirst to, ka patiesībā ne jau vienkārši kaut kāda prieka prēc uh, E, cilvēki apmeklē laukus, bet ka tā ir nepieciešamība. Bieži vien nav nekādu citu, e, citus iespējas vai citu risinājumu, un tā ir nepieciešams piesaistīt pašvaldības reģionus. Nedrīkstam aizmirst, ka tie ir ļoti svarīgi temati un būtiski jautājumi transportam, kuriem būtu jāpalīdz rast šīs problēmas risinājumu. Un, manuprāt, vajadzētu šīs dažādās tēmas saistīt kopā, diemžēl, eh, nav konkrētu, pārāk konkrētu priekšlikumu. Eh, eh, paldies, Rainers Kundze. Kītā valmistelies. Paldies priekšsēdētāji, es vēlos pateikties referentam par lielisku, ambiciozu projektu. Ļoti viegli ir piekrist un atbalstīt viņa ieteikums. Pavisam īsi par septīto, kad mēs runājam par attālākajiem reģioniem un piekļūšiem reģioniem un par jūras transportu. Tas ir svarīgi, bet arī Iekšzemes eh, jūras transports ir ļoti svarīgs. Godmaņkungs jau sacīja, ka iekšzemes ūdeņu trans, eh, kuģošana ir ļoti svarīga, bet vajadzētu iekļaut arī vēl eh, ezerus, iekšzemes ezerus un kuģošanu par tiem. Lūk, tos vajadzētu iekļaut, un es gribētu tos redzēt tādā zinu pēdējā versijā. Paldies. Jā, dankušön. Als letz... Paldies. Un visbeidzot, Telīkundze. Paldies! Kelī kungs, par jūsu atzinumu. Es pievēršu uzmanību jūsu pēc Kopenhāgenes izgāšanās. Šīs atzinums mums liek pārdomāt transporta politiku globāli. Ir jāstiprina infrastruktūras, dzelzceļa infrastruktūra īpaši, lai mēs varētu atbildēt klimata, izā, klimata uh, sasilšanas izaicinājumiem. Fondam vairs nevajadzētu finansēt ceļa infrastruktūras, protams, izņemot uh, uh, tajās zonās, kurās nevar iztikt bez tiem. Un visbeidzot, pilsētās ir absolūti jāstiprina uh, sabiedriskā transporta kvalitāte. kas nāk par labu arī nelabvēlīgi, tā saucamiem nelabvēlīgiem kvartāliem. Un, lai varētu arī bremzēt šo pārmērīgo urbanizāciju, īpaši lielajās Eiropas pilsētās. Un visbeidzot uzsvēru uz uh, arī kuģa aktivitāšu decentralizāciju, ostu aktivitāšu decentralizāciju un kuģošana arī īsās distancēs. Paldies! Jā, ja, nochmal ein plädoyer für die Schiene. Jetzt kommt bevor. Un tad arī vēl, vien, uh, vēl viens viedoklis, kur tiek aizstāts dzelzceļš, komisija. Vai Santanēns kungs vēl vēlas ko sacīt? Well, I, I, I, I can just say that. Var tikai teikt to, ka Liela daļa komentāru, kas tika izteikti šeit, attiecas uz uh, jautājumiem, kuri tiks ņemti vērā un iekļauti arī transporta nākotnes, transporta nākotnes jautājumiem šajā paziņojumā. Šis ir pirmais svarīgais solis, lai izveidotu jaunu transporta balto grāmatu, kas uh, ir paredzēts uh, izlaist uh, nā, 12. gada sākumā. Tādējādi šīs paziņojums arī ir jāinterpretē, to ņemot vērā, un raudzīsim, kā arī mēs varēsim ņemt vērā parlamentu viedokli Baltās grāmatas izstrādē. Paldies, sek priekšsēdz, paldies komisijai, Kelikungs. Paldies! vēlreiz. Un īpaši paldies kolēģiem par viņu ļoti mm, liederīgiem komentāriem. Ņemšu tos visus nopietni vērā. Tiešām ir lo, ļoti labi ieteikumi, kas ir eh, jāiekļauj. Pavisam īsi komentēšu dzirdēto jautājumu arī par ātri gaidas dzelzceļu, arī tas ir ļoti prieks arī dzirdēt, ka uzsverat to arī no klimata izmaiņu un oglekļa emisiju samazināšanas viedokļa. Un kā arī minēja, tas ir, tam ir jābūt daudz um, efektīvākam arī par, piemēram, biļešu pasūtīšanu. Tas tiešām ir aktuāls jautājums un tiešām kādēļ līdz šim tas vēl nav noticis. Tam ir jābūt tikpat vienkāršam, kā. Um, lidmašīnu biļešu iegādēji un arī šī jūru kuģošana un arī iekšzemes upju un ezeru iekļaušana. Tas vispirms ir zināms un arī cilvēki tādējādi no dažādiem, dažādiem zonām, kur nāk no reģioniem, arī noteikti uh, pareizi izmet. Un arī, protams, cleaner skies un, un ekoloģiskāks uh, lid uh, sabiedrības. Aviotransports arī ir izaicinājums un, iespējams, arī alternatīvas. Daži arī minēja tas jautājums. Man liekas, katri izteiktie komentāri bija ļoti atbilstīgi. Cilvēks mobilitāti un arī par to, ka nepieciešams īpaši uzsvers uz dažiem reģioniem. Viss tās lietas ir absolūti vitāls un vēlos tikai no savas patikt pateikties kolēģiem. Un esmu ļoti priecīgs, ka cilvēki ir iepazinušies ar šo ziņojumu un tiešām nākuši klajā ar jautājumiem, kur man nav nevienākuši prātā. Un šī, tas nozīmē, ka šādas kopīgas ieguldījumu galā mēs nonāksim tikai pie labākas politikas. Paldies! Paldies! Nu, tad vienkārši tāds novērojums no manas puses. Arī par. Arī bez, bez eh, ceļu transporta arī dzelzceļa transports neeksistējas, lūk. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt abus. Un tagad nākamais punkts, un vēl atgādināšu termiņu grozījumiem. 2. februārs. Reģionu komitejā balsosim 22. februārī. Nu, ko ar šo punktu tad esam beiguši pārējiem pie nākamā. Runa ir par regulas 247 līdz 2006 grozīšanu. Tālāk Eiropas Unības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksanicības jomā. Skatīsim atzinumu projektu, bet vispirms uzklausīsim Teksēra kungu. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas, um... paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uh, skatīt šos, šo jautājumu šovakar, un, manuprāt, priekšlikuma galvenie punkti ir regulas grozījums e, attiecībā uz palīdzību ultraperifēriem reģioniem. Kā jūs zināt, šie pasākumi ir norādīti Lisabonas līgumā 398. E, pantā, kas Eh, ir paredzēts reģioniem, kur saskars ar šīm nepārtrauktajām grūtībām. Un kā, tie, kā tas notiek balstoties uz eh, vai no nu ekonomisko atkarību, vai uz atkarību no konkrētām precēm uz pakal, pakalpojumiem, vai uz uh, E, insulāro stīvokli, tomēr šajā regulā ir jāņem vērā reģionu specifiskās vajadzības un maksimālā vēl, e, un maksimāli jāņem vērā tas, kā tirgus attīstās. Nu, otras puses, e, šādi pasākumi var novest pie sakrop, <clears throat> izkropļojumiem tirgus situācijā un pie sagrozīšanas. Uh, Tā kā šeit ir runa par tehniskiem pasākumiem, es gribētu uzskaitīt vissvarīgākos, manuprāt, pasākumus globāli runājot. Es e, piekrītu komisijas priekšlikumam, pirmkārt norādot tam, ka az, lai e, Azoru salās e, tiktu iesaistīts. Kon Milkal Savā bilancē ie, iekļauj niedru jēlcukuru. Treškārt, tas dotu iespēju Reņons salai sāražot pienu no, ražot pienu no piena produktiem. Tomēr, neraugoties uz šiem grozījumiem, E, kas būtu jāapspriež vēl ar ēnu referentu, ir sekojoši pasākumi. Divi, divos grozījumu, divi grozījumi atbalsta komisijas priekšlikumu, divi attiecas uz regulas tekstu. Pirmajā grozījumā piedāvāts e, svītrot e, Madēras un Azoru asimetrisko eh, risinājumu. Tālāk tā attiecas uz atsevišķu atsevišķu uh, lauksaimniecības uh, hibrīdu kultūru uh, svītrošanu. Otrkārt, uh, par specifiskiem režīmiem atsevišķiem lauksaimniecības produktiem. Šis grozījums ir saistīts vienkārši ar retroaktīvo raksturu regulas piemērošanai. Un trešais grozījums mēģina skaidrot pasākumus Eh, kuros gadījumos pārstrādāti un nepārstrādāti produkti var tikt eksportēti. Tāpat ceturtais un piektais grozījums ir ar, sagatavot ar mērķi, lai uzlabotu uh, piegādes režīmu un padarotu to efektīvi, efektīvākus ultraperifēros reģionos. Un šo trīs grozījumu kopumā mums dod iespēju arī noteikt maksimālos daudzumus eh, produktiem, kas var tikt importēt un eksportēt šajos reģionos. Kā piemēram, es pasvītroju pienu, šobrīd eh, tās daudzums tiek eh, nu, balstīts uz eksporta līmeni 80. un 90. gados. Savukārt šeit mums ir kristalizēts tas eh, fakts par, eh, par eksportu un tiek piedāvāts, lai eksports eh, tiktu balstīts uz uh, nesenākiem pētījumiem. Un es gribētu norādīt, ka mums ir jāņem vērā pēdējā laika uzklātā, uzkrātā pieredze. Un uz šī pamata mēs varam arī veidot atvasinātos, atvasinātās regulas. Šajā gadījumā ir runa par maksimālajiem daudzumiem eksportām atsevišķiem eh, izstrādājumiem. Eh, tā tad tas bija punkts 793, regula 793, 206. Un eh, kopumā tas arī būtu piedāvāts iekļaušanai regulām. Eh, debatas ir uzsākts pavisam nesen, un attiecīgi kā referents es esmu gatavs skatīt ar jums visus šos jautājumus, lai varētu paredzēt preci, precizējums un grozījums. Paldies! Jā, herzlichen Dank, Herr Kollege. Dann hat jetzt als erster... Mēs paldies, cienījamie kolēģi. Orokungs pirmais sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikt, ka es pilnībā piekrītu referentam attiecībā uz cukuru azorsalām un piena produktiem Kanārijas salām. Taču, kas attiec uz to, ka mēs varētu tādu pašu atļauju kā Madeirai attiecināt arī uz Reinionu, uh, Es saprotu, uh, ka uh, referenta nodoma ir lieliska, un par to es viņam pateicos. Tomēr es vēlētos vispirms saņemt vairāk informācijas par to, kāda, kas ir šīs prasības pamatā un kāds ir mērķis, jo es esmu tīcies ar pārstāvjiem, kas man teica, ka pēc epidēmijas ir uh, apvēram. Uh, um, ir nokauts nu, apmēram tūkstot govs, bet, acīm redzot, piena produkcija nav samazinājusies, un tas ir saistīts ar to, ka nav caurskatāmības un atklātības attiecībā uz to, kā tiek fiksēts um, um tarifs svaigam pienam un uh, piena pulverim. Tāpēc man rodas pašas, ka šī te noteikuma attiecināšana uz Reunionu salu varētu vēl vairāk aizklāt datu atklātību. Tas nāk vai, tas, šis lēmums būtu jā, šis lēmums noteikti nāk vai no, no Francijas vai arī Reunionas vārds pārstāvjiem, bet varbūt mēs varētu pieprasīt no šīm pusēm vairāk informācijas par to, kas ir šīs prasības pamatā attiecībā uz vietējo produkciju. Tiešām uh, pašreizējais um, piedāvājums netiek, pieprasījums netiek nosakts ar piedāvājumu, bet mums tomēr būtu jārīkojas piesardzīgi, ņemot vērā um, to, ka um, mums būtu nepieciešama precīzāka informācija. Paldies, priekšsēdētā! Liels paldies! Tirolīkungs. Merci, Monsieur le Président. Euh, mes premiers mots sont pour féliciter euh, nos collègues taxés. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt kolēģi par lielisko uh, ziņojumu, kas ir tehnisks. Es viņam pilnībā piekrītu, tad, kad viņš runā par mm, subsidiaritātes principu, kas ir absolūti pamatoti ultraperifero reģionu gadījumā. Es tāpat arī piekrītu viņam tam, ka mums būtu labāk jāpiemēro uh, jā, nu, jāpiemērojas tirgus prasībām. Un uh, tieši saistībā ar to es gribētu izteikt eh, komentāru par sākotnējo tekstu, kurā ir paredzēts grozīt 19. panta 4. punktu sākotnējā regulā, kas šobrīd attiec tikai uz Balēru salām. Ja mēs paplašinām šo noteikumu uz Reinionu, tad, tad Um, un vai šī te prasība Es uzskatu, ka šī prasība ir pamatot, varbūt Orokungam ir e, cits viedoklis, bet es tomēr, balstoties uz šo pašu pamatu, ņemot vērā, ka tas mums nekādā veidā nesaista, lūk šo, pien, šo pasākumu attiecināt uz citām aizjūras teritorijām, un šī iemesla dēļ es vēlētos arī iesniegt grozījumu. Es vēlētos, jūs, lai jūs to iekļautu mūsu uh, atzinumā, mūsu komitejas atzinumā. Paldies! Für diese Anregung. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung auf der Liste, Frau. Paldies. Uh, vēl viens kolēģis vēlas izteikties. Krētas kundze. Es esmu mm, Grēzes kundze saka runātāji. Ir trīs punkti, par kuriem tiek runāts eh, piens, cukurs un vīns, kas attiec uz vīnu, tad es eh, lielākoties piekrītu rekomendācijām un, protams, ka mēs nepiekrītam eh, vīns tādu mm, likvidēšanai. Tomēr man ir jautājums par, to, par piemērošanos klimata pārmaiņām. Mēs zinām, ka lielākajā daļā Eiropas uh, Savienības ir attiecīgie eh, pasākumi. Varbūt šos pasākumus varētu attiecināt arī uz eh, ultraperifērajiem eh, reģioniem. Un tālāk par šo te krīzes destilāciju es īsti nesaprotu, kāpēc tas tiek uh, svītrots attiecībā uz Kanārijām, kāpēc mēs nepaplašinām šos pasākums arī uz Madeiru un Azoru salām, jo šīs salas ir pilnībā atkarīgas no turisma un no metropoles. Uh, Tas attiecas uz vīnu. Tālāk, kas attiecas uz cukuru, tad es vēlētos atbalstīt uh, atzinam sagatavotāju viedokli, bet tomēr vēlētos saņemt papildus uh, precīzāku informāciju par to, no nu, kurienes tiks importēts um, šis te mm, cukurs, cukurniedrs, un ko, komisija domā attiecībā uz AKP valstīm. Un tālāk, kas attiec uz pienu, tad es gribētu pievienoties Orokungam. Arī man ir zināmas bažas, vai mums vispirms ir pietiekama skaidrība par to, ka um, mums ir pietiekami daudz ražotāju. Otrs jautājums. Kāda būs aizsardzība? Kā mēs aizsargāsim šos mazos ražotājus, līdz ko mēs būsim atvēruši tirgu uh, Eh, piena pulvera importam. Un vai mums drīzāk nebūtu jādomā par palīdzību attīstībai, lai atbalstītu mazos vietējos ražotājus, nevis lai importētu uh, pulverpienu? Tātad diezgan daudz jautājumu, un gal galā runa nav par tik tehniskām diskusijām, kā varbūt sākotnēji šķiet. Jā, als wirklich letzter Redner, dann Herr Alves, bitte. Jā, paldies. Tagad pēdējais runātājs Aldes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties par šo atzinumu projektu un par konkrētiem pasākumiem, kas tiks īstenot. Un tāpēc es gribētu sacīt, ka. Uh, Eh, referenta piedāvātās idejas ir tās, kuras labi papildina tās citas, kuras eh, pauduši ir citi mūsu kolēģi un atspoguļo eh, esošās nepiecieš, nepieciešamības katrā uh, reģionā, nepieciešamības, kas ir ļoti specifiskas un uh, ņem vērā konkrēto situāciju. Tāpēc es uzskatu, ka ir īpaši svarīgi tas, lai būtu komisijas eh, atzinums, kas eh, bagātinās to, eh, bagātinās šīs problēmas risinājumu. Un šajā gadījumā mums ir jāņem vērā visbūtiskākie punkti, kuri tika skatīti valstīs un reģionos, respektējot šo pasākumu stāšanos spēkā un līdzsvaru, kas ir jāpatur. It īpaši pēc tam, kad mēs sākam skatīt jautājumus kompetentajā komitejā, kas ir lauksaimniecības komitejā, un pēc tam koplēmuma procedūrā, kurā mēs redzam, ka uh, varētu tikt ap, ņemtas vērā un apmierināts visas ieinteresētās puses, un it īpaši reģiona prasības. To es gribēju sacīt šajā sakarā. Paldies! Paldies! Un pēdējais eh, runātājs Rīberī kundze komisijas vārdā. Paldies! Paldies komitejai par eh, priekšlikumiem un diskusijām pēc eh, atzinuma skaidrojuma, kuru mēs rūpīgi esam izlasījuši, un mēs atzīmējam, ka atsevišķi priekšlikumi e, ir tālajošāki nekā priekšlikums uz galda, un komisija rūpīgi tos izskatīs. Lai gan es gribu tomēr norādīt, ka, kā jau Alves kungs sacīja, pašreizējais pie, e, priekšlikums ir steidzamības jautājums, jo lielākā daļa noteikumu, kas ir iekļaut viņa priekšlikumā, izriet no dalību valstu prasībām. Uh, Un tie, ir, tie bija nepieciešami darbībā jau šī gada sākumā, tāpēc mēs cerētu, ka šī regula varētu tikt drīzumā pieņemta. Nu, savukārt no otras puses komisija jau gatavo strādā pie šīs regulas pārskatījuma, lai varētu sagatavot jaunos nosacījumus Lisabonas līguma gaismā attiecībās deleģētajiem un uh, un, un eh, ieviestajiem tekstiem, un šajā sakarā mēs ņemsim vērā visus priekšlikumus, pārformulēsim atsevišķi nosacījumus, un, protams, jūsu palīdzība tiek ļoti apsveikta. Un es tagad varētu mēģināt atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti no komitejas eh, deputātu puses. Piemēram, piena pulveris eh, E, kas ir atļauts e, reunionā e, izmantošanai, jau tiek importēts gan Reunionas salā, gan citos Francijas aizjūras departamentos. Tādējādi šeit nekas jauns nav, ir līdzsvars panākts, un jautājums ir tikai par to, lai varētu juridi Eh, eh, juridiski pareizā veidā noformulēt šo piena eh, pulvera UHT īpaši augstā temperatūrā sagatavotā piena ražošanu. Savukārt ir īpaši noteikama attiecībā uz piena produktu ražošanu un Reunionu pieliek lielus pūliņus, bet tomēr vēl nepietiekams saskaņā ar manu, eh, manu informāciju vietējais ražojums ir aptver tikai 20% no vajadzībām. Protams, tas ir nepieciešami un reģiona ir jāimportē papildus piena pulvera daudzums, lai varētu e, izmantot uz vietas. Tālāk par Gvijānu, Gvadlupu un Martinikas iekļaušanu šajā atkāpē. Komisija neuzskatīja, neizskatīja šo opciju, tāpēc, ka tas, šī atkāpe izriet no Francijas prasības, kas, e, kura bija attiecinām tikai uz Reunionu Concerning the uh, milk products uh, for the uh, Canary Islands. Tālāk uh, Kanārijas salās uh, ir produkts, kurš nav iekļauts līguma pirmajā pielikumā, un tāpēc ir nepieciešama īpaša atkāpe um, importam Kanārijas salās. Tas ir samērā lēts produkts un tradicionāli mm, izmantots E, tajā iedzīvotāju daļā, kas ir zemāku ienākumu līmeni, un mēs uzskatām par nepieciešam papla, paplašināt šo atkāpi. Turklāt Spānija to ir padarījusi par laikā neierobežot, un komisija jau ir apstiprinājusi šo Spānijas prācību padomas uh, tikšanās ietvaros. Tas ir jūsu informācijai. Tālāk runājot par vīnu. Uh, par vīnu runājot, es nes, šobrīd nespēju sniegt detalizētu atbildi, es izdarīšu to rakstiski. Un mēs pārskatīsim un izskatīsim visus jūsu priekšlikumus un ņemsim tos vērā, ja iespējams jaunā regulas pārskata eh, kontekstā. Šis pārskats tiks ietiek, iesniegts padomēji un parlamentam šī gada maijā vai jūnijā. Paldies! Diemžēl mums ir ļoti maz laika. Eh, at, atlicis un Teksārkungs varbūt ātri atbildēs uz jautājumiem. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, muito rapidamente e de forma muito sucinta. Eh, Ļoti īsi mēģināšu sniegt atbildes. Es pie, uzklausīju un pieņēmu zināšanai visus eh, komentārus un vēlos pateikties kolēģiem par izteiktiem komentāriem un jautājumiem. Un tagad Āko kundzes uzdotajā jautājumā Es gribu norādīt, ka piena vietējā ražošana un e, e, piena pārveidošana no šķidrā, e, no pulvera šķidrā normālā pienā ir skatīta šajā jautājumā, un es esmu gatavs analizēt visas pārējās, visus pārējos uzdotos jautājumus un pēc tam tos iekļaut eh, atzinumu projektā. Pragmatische Antwort, dann darf ich noch darauf hinweisen, dass die. Paldies par eh, jūsu ļoti īso atbildi. Grozījums var iesniegt līdz 2. februārim. Un 22. februārī komitejā mēs balsosim par šo atzinumu. Tagad pēdējais punkts ir šās dienas darba kārtībā. Jaunākās norises saistībā ar publisko iepirkumu. Nekavējoties dodu vārdu kolēģim Aldriham Blasakungam. Paldies, priekšsēdētāji! Publiskais iepirkums, manuprāt, ir svarīgākais un sarežģītākais jautājums Eiropas parlamentā, ar kuru eh, šobrīd strādā Eiropas parlaments un citas institūcijas. Tas ir ļoti svarīgs, jo tas attiecas uz aptuveni 16% eh, Eiropas IKP. Un tas ir apjoms, kuru publiskās iestādes izmanto publiskiem iepirkumam. Viņi izmanto šos līdzekļus autobusu iegādai, eh, ceļu remontam, uh, slimnīcām un tā tālāk un tā joprojām. Publiskais iepirkums mūsu komitejā par to tiek runāts um, no tāda viedokļa, kā tiek izmantoti Eiropas uh, fonda līdzekļi, un arī no tāda viedokļa, kas saņem uh, šos līdzekļus, proti vietējās varas iestādes. Bieži vien saņēmējiem ir zināmas grūtības izmantot šo te struktūrālo fondu finansējumu. Pēdējo uh, gadu pieredze, kā arī revizijas palātas uh, secinājumi norāda uz to, ka publiskais iepirkums ir viens no riskantākajiem posmiem Eiropas Savienības projektu īstenošanā. Visbiežāk publiskā iepirkuma gadījumā uh, priekšnoteikumi netiek izpildīti, tāpat ir dažādi formāli pārkāpumi un tā tālāk un tā joprojām. Bieži vien eh, grūtības rada ne tieši pats juridiskais ietvers, bet drīzāk tā īstenošana. Projektu vadītāji, eh, publiskās amatpersonas pilsētās un reģionos, diemžēl eh, nav ar pietiekamu juridisko pieredzi un ar pietiekamu juridisko izglītību, un tāpēc Viņiem, viņu rīcībā nav nepieciešamās informācijas par publisko iepirkumu un bez izpratnes par šiem jautājumiem, bez izra, izpratnes par likumdošanu publisko iepirkumu jomā mums neizdosies virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Un tāpēc es uzskatu, ka būtu labi, ja dalībvalsts atbalstītu apmācību par publisko iepirkumu noteikumiem, publisko iestāžu pārstāvjiem. Uh, lai šis tes jau tā sarežģītais process nekļūtu par vēl sarežģītāk, ja dalībvalsts ievieš savus noteikumus. Bieži vien vietējā līmenī galvenās problēmas ir saistīts ar birokrātisko slogu, atklātības trūkumu, publiskā iepirkuma kontrakti. Bieži vien nav pietiekami labi izstrādāt un bieži vien publisko iestāžu pārstāvjiem nav uh, nepieciešamās uh, informācijas. Grūtības rodas arī ar publisko-privāto partnerību. Vietējās varas iestāžu, vietējās varas iestāžu pārstāvjiem eh, bieži vien nāks uh, tīri formāli ieviest noteikumus, kas ir noteikti. Savā um, ziņojumā, savā atzinumā es esmu izmantojis vairākus avotus un esmu centies aptvert tās problēmas, ar kurām publiskās iestādes ir saskārušās. Un vēlētos norādīt uz atsevišķiem punktiem, kas ir iekļaut manā atzinumā. Esmu par to diskutējis ar referentu IMCO komitejā Haidru Ulskundzi, kura ir ieradusies arī šodien, kā arī Haiers kundzi un Simon kundzi, kas ir mani ēnu referenti. Mēs piekritām, ka mēs varētu piekrist mērķiem, proti, ka uh, pašpārvaldes principi un starp reģionālās, eh, starp eh, iestāžu sadarbību būtu nepieciešams īpaši pastiprināt. Bieži vien mēs, protams, varam izmantot arī Eiropas kopienas tiesu nolēmums, eh, kā norādošu informāciju, bet uh, Eh, dažkārt eh, šī informācija nav eh, pietiekama, jo Eiropas likumdošana tiek iznot ļoti strikti. Tādēļ, ja mēs pārskatītu šo likumdošanu, tas neobligāti radītu papildus birokrātisko slogu. Mums būtu drīzāk tomēr jācenšas pietiekamā mērā īstenot pašreizējos likums un noteikumus un ņemt vērā arī Eiropas kopienu tiesas nolēmums. Un tādējādi mums izdotos pavirzīties uz priekšu kopīgajā darbā kopā ar kolēģiem strādājot pie šī te jaunā dokumenta versijas. Paldies! Paldies Lasakungam! Četri cilvēki ir pieteikušies. Vai jūs lūdzu varētu izteikties pavisam īsi? Saimon kungs vispirms. Äh, Priekšsēdētāji, pateicos par šo atziņu projektu Vašai kungam. Un uh, ļoti labi, ka viņš ir arī mūsu vidū un ka mēs varam nonākt pie vienprātīga, vienprātīga risinājuma. Mums komitejā trīs komentāri attiecībā uz piekto uh, punktu projektā sadarbības starp um, reģioniem šī reģionālā sadarbība, kas ir kļuvusi par piemēru ūdens un citu apsaimniekošanai. Un nu, tā kā ir arī bijis pozitīvs tiesas spriedums 2007. gadā. Tas būtu jāņem prātā un jārauga, lai šī jurisprudence tik tiešām tiktu arī ievērota uh, komisijas dienestos viņa darbā. Ceturtais punkts - partnerības starp valsts un privātību, privāto sektoru. Viss bija, bija ļoti skaidrs līdz brīdim, kad mēs saņēmām vācu valodas versiju, ka šķiet ir kādas kļūdas, to vajadzētu pārbaudīt, jo, ka jūs runājat par šo publisko privāto sektoru partnerību, arī angļu tekstā tas sauks ar PPP. Bet katreiz, kad angļu saka PPP, tas vāciski nozīmē publiskā iepirkuma procedūras, un tas ir radikāli kas cits, ja būtu jālabo šī kļūdiņa. Mums ir jābūt korektam tekstam mūsu rīcībā. Mm, Šīs paziņojumi par šiem publiskiem privāta sektora partnerībām rada uh, vēl lielāku neskaidrību, nedrošumu. Un tad vēl daži sanāk notik gadījumi. Piemēram, tās, kas notika 2005. gadā Vācijas pilsētā. Bet tagad tiesas spriedums viss ir mainījis situāciju. Mums ir jāraugās, kā arī šo attiecībā šiem sarākiem gadījumiem mēs varam nonākt pie lielākas juridiskās skaidrības. Sestais punkts par pakalp... pakalpojumiem. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu runāt par pārvaldību kopienas līmenī. Tur arī tad šis nolēmums atrunāt konkrēti principu, kādu piemērojas. Līdz ir. Nu, paldies. Äh, es äh, konstatēju, ka mēs pret to iztaramies ļoti nopietni. Nākošais runātājs Mātūškungs. Äh, paldies. Propunerea pe care o dis. Es augsti vērtēju Eh, priekšlikumu, kuru mēs šodien apspriežam, un eh, tāpēc, ka es tik tiešām ticu, ka tad, kad mēs eh, runājam par Austrumu Eiropas valstīm, mēs esam dzirdējuši ļoti daudzas problēmas šajā sakarā, tāpēc es augsti vērtēju E, valsts iepirkuma noteikumu apvienošanu un juridiskā struktūras vienkāršošanu, kas samazinās e, pilnīgi noteikti risku un palielinās efektivitāti tād, kad mēs runājam par struktūra fondu izmantošanu. Kāpēc es to sāku? E, tāpēc, ka šī vienotā ietvara nesamība noveda pie tā, ka bija problēmas ar transponēšanu nacionālajā likumdošanā. Un dažkārt situāciju vēl sarežģīja vairāk dalībvalstis. Vienu piemēru es gribētu nosaukt. Rumānija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā un pat tagad bija problēmas ar E, periodiem, kas ir iejau, iesa, iesaistīti tender procedūrās, dažkārt tie bija ļoti gari, līdz varēja gūt piekļuvi finansējumiem. Savukārt tas radīja problēmas juridiskajā struktūrā, tiesiskajā, un mums tas nozīmē fondu zaudēšanu. Tāpēc es vērtēju nodomu vienkāršot notiekums Eiropas līmenī. Paldies, paldies, Mātūs kungs, un tālāk Es gribētu pateikties Vlaseka kungam par sagatavoto priekšlikumu. Manuprāt, atsevišķi punkti ir e, ļoti labi sagatavot un skaidri jānorāda, ka juridiskā struktūra, tiesiskā struktūra, ka tai ir jābūt pilnīgi skaidrai valsts iepirkuma ziņā. Un mums ir jau vairāk tiesu Eiropas kopienu tiesas nolēmumi, un vai šeit būtu neskaidrības vai, vai, vai kādas eh, citas grūtības, tad eh, līdz šim bijušas, tad tagad to būs vieglāk vieglāk eh, organizēt, un arī transponēšana tiek padarīta vieglāk, un to Vlasek kungs norādīja jau savā pirmajā punktā. Vairāk informācijas, vairāk apmācība attiecīgais līmenis, gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Un tas ir uzdevums dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas pār e, Eiropas līmeņa juridiskās struktūras transponēšanu nacionālā līmenī. Uh, un lai izvairītos no kļūdām, kādas bija pagātnē vairākās valstīs pieļautas. It īpaši tad, kad mēs runājam par valsts struktūru fondiem, tik pie, e, pieļauts kļūdas. Manuprāt, viens punkts, kas nebija iestrādāts, uh, bija jautājums par jaunas likumdošanas veidošanu. Manuprāt, esošā jau ir skaidra, un mums ir nepieciešama skaidrāka struktūra prezentēšana. Esmu gandarīts, ka. pašvaldību un, un, un municip, municipalitāšu Eh, viedoklis ir padarīts skaidrāks attiecībā pret Lisabonu, tāpat arī subsidiartāts princips un tas, kā tiek ieviesti konkrēti uzdevumi, vai to uzsāk pašas administratīvās struktūras, vai tas notiek tender procesā. Šie jautājumi eh, paliek un turpina būt eh, pašvaldību ziņām Un, manuprāt, tas ir arī ļoti, ļoti labi pakalpojumu direktīvas izpratnē. beibehalten werden, äh, die sie brauchen, um eine sinnhafte und vernünftige Vergabe vor Ort, die auch dem Markt. Mēs äh, turpināsim strādāt, lai varētu organizēt šīs procedūras piemē, piemēroti vietējā līmenī. Äh, Fārains kundze, paldies! Godmaņa kungs, nākošais runātājs. Like to... Paldies, es vēlētos tik tiešām pateikties par ļoti profesionāli sagatavotiem priekšlikumiem. Un es eh, tik tiešām piekrītu pirmajam svarīgākajam punktam, trešajam punktam, kā da, tiek atbalstīts dalībvalsts, kas tiek izmantot šīs jaunās procedūras. Kāpēc? Tāpēc, ka viena programma, kas tika īstenota eh, Eiropas reģionālās attīstības eh, programmas ietvaros, jūs redzēsiet, ka eh, šīs programmas izpildi nav pietiekami laba. Tas nozīmē, ka šīs te pilsētu programmas tomēr netiek īstenots tikpat labi kā citas programmas. Un tāpēc mums varētu rasties problēmas saistībā ar sadarbību un kooperāciju, sadarbojoties ar vietējās varas pārstāvjiem. Un otrkārt, es tik tiešām nezinu, kā tas darbojas Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs, bet no manas eh, pieredzes šie te PPP projekti, kas teorētiski tiek izstrādāti diezgan eh, labi, bet tīri realistiski šīs programmas nedarbojas. Un varbūt tas tik tiešām ir saistīts ar zināšanu trūkumu vai uzticības trūkumu, vai arī patiesajām attiecībām eh, starp valdības eh, pārstāvjiem un uzņēmējiem. Bet katrā ziņā tas ir cietas neveiksmi, un es piekrītu referentam. Uh, Es tik tiešām nezinu, vai mums ir nepieciešama jauna likumdošana vai kas pavisam cits, bet ir absolūti nepieciešams gūt šo atbalstu eh, šādiem projektiem kā PPP, kas tik tiešām la nedarbojas labi. Lielas paldies! Jāna Olbricht un dann die Hauptberichterstatterin. Klein moment noch. Jā, lūdzu, nākamajam runātājam vārds. Olbricht kungam. Jā, pavisam īsi komentāri viena ir tāda kā sava veida neskaidrība. Es gribētu paskaidrot, ka Urban programmas vairs nav Eiropā. Pilsētu programmas tika pabeigts 2006. gadā. Un tagad mēs gluži vienkārši vispārinām dažus projektus, kas ir saistīti arī ar pilsētām, bet šo te urban programmu vairs nav kopš 2006. gada. Tālāk saskaņā ar revīzijas palātas ziņojumu. Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc ir šādas kļūdas, ir šis te publiskais iepirkums. Un tātad problēmas nerodas reģionālajā, vietējā pārvaldes līmenī. Es gribētu norādīt uz to, ka tas neaties tikai uz šo līmeni, bet uz visiem pārvaldes līmeņiem. Tātad patiesībā jautājums ir par uh, to, ka ja tik tiešām viss ir skaidrs, no kurienes tad ceļš šīs kļūdas, kur slēpjas problēmas. Kāpēc mums nepārtraukti ir tik daudz uh, grūtību un kļūdu uh, publiskā iepirkuma gadījumā? Paldies, un tagad vārds tiek dots uh, noslēgumā atzinuma sagatavotājam. Un pēc tam. Jā, es izteikšos pavisam īsi. Es esmu ēnu referente. Es Šie jautājumi tik tiešām ir ļoti svarīgi, un um, problēmas ir saistīts ar to, ka um, publiski iepirkumi tiek, iz, tiek lietoti dažādu mērķu dēļ. Piemēram, klimata pārmaiņu, vidas aizsardzības gadījumā bet tik tiešām nav pienācīgas sadarbības komisijas uh, līmenī saistībā ar šiem te nesaistošiem likumdošanas priekšlikumiem. Un es nedaudz papētīju šo jautājumu internetā, paskatījos dažādas mājaslapas. Un secināju to, ka tik tiešām ir jāveic milzīgs eh, sagatavošanās darbs, lai īstenot šo publisko iepirkumu. Un es domāju, ka te kaut kas būtu jādara. Tas būtu ļoti svarīgi. būtu nepieciešams, lai komisija palīdz reģioniem transponējot noteikums. Es domāju, ka tas ir galvenais uzdevums. Būtu jāorganizē apmācība, bet nevajadzētu šo procesu vēl vairāk sarežģīt, ieviešot jaunus noteikumus, kas varbūt nav saistoši. Bet mums vispirms būtu jāpa, jāpadomā par to, kā šīs te dažādās pieejas tiek īstenotas šobrīd jo pretējā gadījumā mēs radīsim milzīgu birokrātisko slogu. Tātad mums ir jācenšas vienkāršot nevis uh, juridiskā ietvera līmenī, bet tieši uh, direktīvas īstenošanas līmenī. Liels paldies par pavisam skaidriem komentāriem. Vai kāds no komisijas puses vēlētos izteikties? Tādā gadījumā vārds atzinums sagatavotājiem. Lūdzu, komisijas pārstāvis. Es um, tirgus ģenerāla direktorāta vārdā runāju, gribēju tikai norādīt, ka visi parlamenta eh, ziņojumi ir mums ļoti liederīgi un palīdz, un mēs ļoti labi saprotam, kāds ir problēmas, par kurām runā Rūlārs kundze brīdi atpakaļ. Mēs uzmanīgi arī raudzīsim, kāds būs trešdienas diskusija rezultāts. Nu, jau tagad var apsolīt, ka komisija jau tagad strādā pie labākas pieejas, lai sniegtu skaidras vadlīnijas un arī varētu apkopot šīs vadlīnijas vienā tīmekļa vietnē, lai uh, eh, apsko, iepirkuma ierēdnim būtu pieeja šiem noteikumiem vienā vietā un lai viņš pavadītu daudz mazāk laika nekā vienu dienu, meklējot internetā visas šīs iespējas un noteikums attiecībās uzskamiem pirkumiem. Lūk, esam apņēmušies arī ņemt vērā parlamenta rekomendācijas. Paldies. Manchmal reicht ein Tag, um das ganze Drama. Paldies. Jā, dažreiz ar dienu pietiek, lai atrisinātu problēmu, bet noslēgumā Lasekungam vēlreiz vērts dāmas un kungi. Un ir vēlreiz jāatkārto tas, ka mums ir uh, jāapkopo spēku, lai varētu īstenot visus šos pasākumus. Ja mums izdosies izstrādāt šo likumdošanu vienkāršu, un lai to būtu arī vieglāk izmantot, tādā gadījumā tas būtu brīnišķīgs pretkrīzes pasākums. Valsts iestādes uh, pārēdz rezervis, lai varētu finansēt projektus, un ja ir maksājumos kādi kavējumi, tad uh, m, vienkārši valsts iestādēm būs lielāks risks bankrotēt. Līdz ar to mūsu interesēs ir padarīt šo procesu vienkārši un pāredzamu. Esmu pārliecināts, ka arī no Spānijas prezidentūras saņemsim lielu atbalstu. Uzklausot arī valsts sekretāru, uh, Ir skaidrs, ka ar viņu prioritāte ir vienkāršot uh, darbu šai jomā, precizēt visas detaļas un raudzīt, kā šīs kontrols notiek. Tas ir vēl viens aktuāls punkts. Paldies par jūsu sadarbību un uh, vēlos sagaidīt jūsu komentārus. Paldies! Tagad um, noslēgsim sanāksmi un turpinām rīt. Sāksim pulkstens deviņos. Vislabu!